Okay, welcome everybody. Godātie kolēģi, sāksim darbu pēcpusdienas sēdē. Esmu ļoti gandarīta sveikt mūsu komitejā Žokinu Almūnī, kas nav nekāds svešinieks mūsu komitejā. Šodien runāsim par konkurenci. Iepriekšējā reizē tikāmies ar komisāru 22. maijā Un nākamā tikšanās notiks 8. oktobrī. Uzklausīsim komisāru un pēc tam, kā parasti, uzdosim viņam jautājumus. Es redzu, ka vairums konkurences darba grupas dalībnieku jau ir ieradušies zālē. Labprāt arī jums pastāstīšu, kas tie ir par cilvēkiem. Esam izveidojuši šādu grupu. Uh, darbam līdz 2020. gadam. Priekšsēdētājs ir Antolīns Sančos Presēdes, vēl tur darbos Okmārks, Švābs, Skiner, Skinners, Intvelta, Epinkungs un Jorgens Klūte. Šie tā tad ir konkurences darba grupas locekļi. Viņi izstrādā konkurences ziņojumu šogad. Un tagad došu vārdu komisāram. Mēlām. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Es vēlētos vēlreiz pateikties Ekonu komitejai un priekšsēdētājai Bols kundzē par to, ka viņa ir mani uzaicinājusi, lai prezentētu ikgadējo konkurences ziņojumu 2011. gadam. Mūsu sanāksme notiek kritiskos laikos Eiropas Savienībai, laikos, kas prasa svarīgas pārmaiņas, drosmīgus lēmumus un, politis, un uh, politiskās ambīcijas. Grieķijas vēlēšana rezultāti ir pozitīvs solis un e, apstiprināja un nostiprināja Grieķijas vietu Eirozonā. Tomēr e, šis solis ir tikko spērts un Eiropas padomei nāksies pieņemt lēmums, e, lai varētu atjaunot un piedot jaunu stimulus politiskajai savienībai. Un tas prasa uh, līdera vadību un politisko noteiktību, kā arī stratēģisku uh, redzējumu. Uh, Un tieši šādā veidā es gatavojos aplūkot eh, konkurences likumdošanas īstenošanu, kas notika grūtos laikos, varbūt visgrūtākajā periodā, kopš sāksies krīze 2008. gadā. Un vispirms mums būtu jāizvērtē krīzes ietekme uz eh, reālo dzīvi. Un galvenais mērķis mūsu darbā uh, ir radīt vislabākos apstākļus izaugsmai un darba vietu radīšanai iekšējā tirgū. Svarīgākā jebkad ir atbrīvot eh, iekšējā tirgus potenciālu, lai izkļūtu no krīzes un stimulētu ekonomiku. Mums ir daudz informācijas, kas ir parādīta ziņojumā, daudz no tās ir jaunas informācija, eh, tā ir vērsta uz politiku realizāciju, kā to prasīja eh, parlaments un e, parāda, cik plašā jomā mēs darbojamies e, - finanšu palīdzība, pārtika un valsts atbalsts. E, valsts atbalsts pasta modernizācija ir iniciatīva, kas ir galvenais eh, politikas virziens, pie kā mēs strādājam. Tas ir ļoti jauns, un es ar to iepazīstināšu komiteju tieši šodien. Vispirms aplūkosim finanšu tirgus. Atkal mūsu galvenais mērķis 2011. gadā bija uzturēt stabilitāti un izvairīties no turbulences. Mēs eh, centījā, centāmies restruktūrēt un. Um, palīdzēt bankām, kurām bija nepieciešams valsts atbalsts, lai saglabātu finanšu stabilitāti, samazinātu uh, izmaksas uh, finan, uh, publiskajām finansēm un nodrošinātu uh, drošu vīdi uh, mājasēmniecībām un uzņēmumiem. Un līdz ar to tika izveidots arī pagaidu valsts atbalsta režīms bankām 2012. gadā. Uh, Mēs, protams, esam gatavi rīkoties, bet mums ir jānogaida, lai tirgi atgrieztos eh, normālā stāvoklī, lai varētu pēc tam īstenot vadlīnijas finanšu institūcijām. Un eh, mums spēkā ir īpašie noteikumi, un mēs eh, nolēmām restruktūrēt vai likvidēt 46 bankas, un joprojām strādājam pie 25 gadījumiem, gandrīz 4 gadus. gadus Mēs esam arī risinājuši de facto krīzes pārvaldību. Eiropas Savienības līmenī. Parādījušās eh, arī virkne problēmu, kas uh, iezīmējās jau ilgi pirms krīzes. Par spīti labajiem rezultātiem mums ir nepieciešama pilna uzraudzības sistēma Eiropas Savienības līmenī. Un kopā ar Eiropas Savienības depozīta garantijas eh, sistēmu tās ir idejas, uh, Mm, par Banku Savienības veidošanu. Ar to Eiropas Savienības rokās būs atbilstošie instrumenti, lai efektīvi restruktūrētu un atvesaļotu bankas, eh, lai to kļūdu sekas, eh, ne, no, no to kļūdu sekām neciestu nodokļu maksātāji. Taču mūsu darbs iekšējā tirgū, protams, nenozīmē tikai banku glābšanu. Mums ir arī eh, vairākas antimonopolietas. lietas Un mēs esam satraukušies par pārmērīgajām cenām un ierobežojumiem, kādi ir noteikti finanšu tirgus datiem. Un uzņēmumu, kas ir iestā, iesaistīti Standard un Pūrs, mēs atklājām, eh, ka ir iespējami risinājumi, ko piedāvāja Thomsons Reuters. Un esam izskatījuši iespējas sadarboties ar dažādām investīciju bankām, kas ir izveidojuši stratēģijas, lai nodrošinātu uh, tādu peļnesīgu uh, tiešās tirdzniecības tirgu. Un CDS gadījums skar virkni svarīgu jautājumu - pieju finanšu tirgus infrastruktūrai un pieejama finanšu infrastruktūra ir nepieciešama, lai investoriem un finansu pakalpojumiem nodrošinātu nepieciešamo kapitālu. Mēs aizsargājam konkurētspējīgu viedokli par finanšu tirgus pastāvēšanu. Es šeit neatkārtošu, ko es teicu, kas notika, kad pieņēmām aizliegumu lēmumu pirms pāris uh, mēnešiem. Maksājuma tirgos esam bijuši ļoti aktīvi. Ir arī Mastercard lietas nolēmums, ar ko nākus klajā Eiropas eh, tiesas uh, par kredītkāršu pakalpojumiem un uh, maksām par šiem pakalpojumiem. Uh, tur tuvākajās nedēļās spēršu soļus, lai veiktu nākamo izmeklēšanas posmu par vīza sistēmu. Un mēs izpētīsim likumdošanas risinājumus, kas dotu uh, tiesisko pārliecību un stabilitāti visai nozarei. Eiropas maksājuma padome ir uh, reaģējusi uz uh, sadarbspējas standartiem uh, online maksājumu jomā, eh, kas eh, tātad, kurus sniedz citas organizācijas, eh, kas nav bankas. Standartizācijas stimulēšana arī ir ārkārtīgi svarīga, lai palielinātu efektivitāti, svarīga ir standartu caurskatāmība un atklātība. Mēs nevaram pieņemt standartizācijas procesu, kas tiek uh, veidota, lai izslēgtu innovatīvus jaunpienācējus sistēmā. Tagad parunāsim par pārtiks tirkiem. No konkurences perspektīvas komisija galvenokārt iesaistīsies dažu e, transnacionālu apvienošanos saplūšanu uzraudzīšanā. E, nesen esam novērojuši, ka Zūd Cuka, kas ir Eiropas otrs lielākais cukuražotājs Eiropā, Eiropā apvienojās ar dažiem citiem uzņēmumiem un ir pārņēmis dažus tirgus, īpaši Itālijas tirgus. Taču ņemot vērā, ka daudz tirgi ir vietēji vai nacionāli, tad Šis darbs ir jādara kopā ar nacionālajām eh, konkurences iestādēm. Un tieši tādēļ šī sadarbība ar nacionālajām iestādēm ir ļoti svarīga. Pagājušā mēnesī publicējām ziņojumu kopā ar visām dalībvalstu konkurences iestādēm, un, tā, eh, un mēs varam uh, pārliecināties par labu konkurences likumdošanas īstenošanu. Kopsumā mēs esam izskatījuši uh, pāri par tūkstoti dažādu uh, gadījumu, kas ir saistīti ar pārtiks ražošanu un monopola situācijas, mon, monopola situācijas izmantošanu. Uh, pastāv likumdošanas barjeras uh, vairumtirzniecībā vairākās Eiropas valstīs, ko rada šie te karteļi. Tālāk, kā attīstās valsts atbalsts, pagājušā gada decembrī mēs apstiprinājām uh, vispārreiz interesi pakalpojumu tirgus reformu un saskaņā ar jauno ietvaru šī reforma ir bruģējusi ceļu uh, šīs politikas jomas attīstībai, ko mēs saucam par mm, valsts atbalsta iniciatīvas modernizāciju, un tas palīdzēs mūsu valdībām veicināt izaugsmu laukos, kad daudzām nākas konsolidēt savus budžetus. Un jaunais režīms, kas radīsies reformas rezultātā, veicināt atbalstu, kas būtu vērsts uz tirgus neveiksmēm, kam tiešām būtu uh, stimulējošs efekts, kas netērētu veltīgi nodokļu maksātāju naudu. Uh, Tātad tas ir galvenais, ko es varētu sacīt par labu valsts atbalstu, kas ņem vērā vīdes aizsardzību un atbalsta inovācijas zinātniskos pētījumus un stimulē digitālās ekonomikas attīstību, taču tikai tad, kad atbalsts tiešām ir pareizi mērķēts uz saņēmēju uzvedības maiņu. Komerciāli mēs vēlamies uh, atbrīvoties no tāda atbalsta, kas ir nestimulējošs, kas eh, palīdz tirgu noturēties neefektīvi strādājošām kompānijām. Pārs, eh, ir izstrādāta virkne nozaru vadlīniju, un tās vēl tiks turpināts izstrādāt, ieskaitot vadlīnijas par reģionālo atbalstu, zinātniskai pētniecībai un kā arī vīdes uh, eh, saglabāšanas vadlīnijas. Uh, Un uh, tieši šajā virzienā vērstas divas trešdaļas valsts atbalsta, ko mēs atbalstam. Arī skaidrāks, saprotamāks režīms, uh, izmaiņas procesā un procedūrās. Pārskatīsim virkni regulu, eh, piemēram, de minimis regulu un citas. Es vienmēr esmu gatavs informēt jūs regulāri par uh, dažādajiem lēmumiem, kas tiks pieņemti par šo strateģisko iniciatīvu, un, manuprāt, šī gada laikā mēs varēsim nosūtīt parlamentai un parlamentam padomēji e, grozījumus e, procedūru regulā, un es vēlētos regulāri jūs informēt par priekšlikumiem šīm izmaiņām visos pārējos e, instrumentos īpaši reģionālajās eh, vadlīnijās par riska kapitālu, vidas aizsardzības vadlīnijas un tā tālāk. Liels paldies! Thank you very much. Paldies komisāram. Es ierosinu rīkojoties sekojoši. Aicināšu izteikties darba grupas locekļus jo viņi gatavos mūsu pašu iniciatīvas ziņojumu par konkurences jautājumiem. Tātad viņiem ir priekšroka un pēc tam aicināšu izteikties arī cits deputāts. Pirmkārt, aicināšu izteikties Antolīnu Lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kundze. Es esmu referents konkurences jautājumos Gribētu tādēļ pateikties komisāram par dialogu, ko viņš notur ar mūsu komiteju. Paldies par to, ka viņš vēlas ar mums sadarboties. Šodien viņa atskaita, viņa šis ziņojums un tā formāts ļauj izklāstīt dažādas jautājumas, kas ir svarīgi mūsu darba grupai. Galvenās problēmas tika pieminētas. Piemēram, konkurences politikas izmantošana krīzes risināšanā, kurā mēs šobrīd atrodamies. Otrakārt, tās ir pārdomas par to, kā konkurences politika varētu ļaut mums pārvarēt krīzi un sasniegt Eiropas 2020 noteiktos mērķus izaugsmas un nodarbinātības jomā. Treškārt, komisārs izteicās par dialogu ar iestādēm un sadarbību starp Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu. Šīs ir trīs tās galvenās darbības jomas, kurās strādā arī mūsu darba grupa. Eiropas parlaments jau ir pieņēmis rekomendācijas visās šajās jomās. Es savu uzstāšanos gribu koncentrēt uz vienu jautājumu, un tā ir krīze, jo tas ir vissteidzamākais jautājums ir jāskatās, vai konkurences politika var dot savu ieguldījumu finanšu stabilitātes būtiskā stiprināšanā, tāpat arī ca tirgus caurskatāmības vairošanā. Šodien mēs vēlamies aktivizēt rekapitalizācijas programmas Eiropas Savienības līmenī. Tās ir programmas, kas pirmkārt attiec uz finanšu iestādēm. Man ir trīs jautājumi par šīm rekapitalizācijas programmām. Pirmkārt, tie noteikumi, kas ir izmantot līdz šim brīdim, vai tie tiks izmantot arī nākotnē, jeb vai jūs uzskatāt, ka mums nepieciešams šiem jaunu noteikumu rekapitalizācijai? Otrkārt, no konkurences viedokļa, kā jums šķiet, vai šī rekapitalizācija būtu jāveic caur dalību valstīm, ja varbūt finansējums būtu jāiegulda tieši finanšu iestādēs? Trešais jautājums par rekapitalizācijas procesu. Vai jūs uzskatāt, ka morālais apgrūtinājums un morālais briesmas arī tiks ņemtas vērā. Ja var visa, visa uh, šīs te smagums tiks likts uz uh, strādājušo pleciem. Atbildi. Lies paldies, uh, Sančes Presēdo kungs, par to, ka jūs vadāt šo te konkurences darba grupu un esat arī referents ko izvirzīs šī darba grupa. Uh, jūs rakstīsiet ziņojumu par to igadēju atskaitu, ko tikko kā prezentēju. Mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Jūs jautājat par noteikumiem, kas būs spēkā nākotnē. Protams, ka spēkā ir un būs patreizējie noteikumi. 2010. 2011. gada beigās mēs esam nedaudz pielāgojuši šos noteikumus esošiem apstākļiem un pieredzē, taču pamata ietvars noteikumiem Eh, kā mēs tiekam galā ar eh, krīzi, paliek tas pats. Mēs izstrādājam to 2008.9. gadā. Tas ir par toksiskajiem aktīviem, par valdības garantijām un par finanšu iestāžu pārstruktūrēšanu. Pamat struktūra problēmas risināšanai paliek tā pati. Mēs izmantosim šo struktūru līdz brīdim, kad tirgus stabilizēsies, un tikai tad nāksim klajā ar jaunām vadlīnijām pār uh, pārstruktūrēšanu un finanšu iestāžu glābšanu vajadzības gadījumā. Mēs tiešām esam šobrīd vēl krīzes, ap, krīzes apstākļos, krīze turpināsies vēl vairākus mēnešus, varbūt gadu. Ceru, ka pēc tam iestāsies atkal normāla situācija, un tad mums nebūs jāpiemēro šie krīzes līdzekļi. Otrakārt par valsts palīdzības kontroli, valsts atbalsta kontroli. Nu, nav nekādas liels atšķirības, vai finansējums tiek bankām tiek piedāvāts no dalību valstu vai Eiropas fondiem. Ja tiek izmantots jaunais Eiropas parādzēšanas fonds, tad tas parādz līdzekļu iešanu caur dalību valstīm, bet ir iespējama arī tiešā rekapitalizācija. No valsts atbalsta viedokļa nekādas atšķirības nav mainās kādi citi apstākļi, tad šīs te valsts atbalsta sniegšanas mehānismas būtiskas izmaiņas neievieš. Tālāk par morālo atbildību, morālām briesmām. Ikreiz, kad valsts līdzekļi tiek izmantoti dažādu uh, iestāžu atbalstam, var rasties briesmas, ka valsts arī pārmērīgi kontrolē šo jomu. Mēs vēlamies šīs morālās briesmas pēc iespējas samazinās. Un, protams, ka paliks kaut kāds atlikušais morālais kaitējums. Cerams, ka to kompensēs iegūtā finansiālā stabilitāte. Morālo kaitējumu mēs nevaram uh, Um, pilnībā dzēst, izmantojot pārstruktūrēšanas vai runāt par pārstruktūrēšanas veidiem. Mēs varam mēģināt noturēt diezgan sarežģītas sarunas par izmaksu sadalījumu uz dažādu obligāciju turētāju un akciju turētāju vietā val, turētājiem un valsts iesaistītajām personām. Tāpat arī Mēs varam mēģināt neizkropļot konkurenci vai tur, kur tas pastāv, to novērst. Jo šīs te konkurences izkropļojums varētu kaitēt tiem, kurus nav glābušas valsts finanses. Paldies! Pagājušā gada priekšsēdētais darba grupā bija Andrēs Švābs, tādēļ došu vārdu viņam. Paldies, priekšsēdētājs kundze, vicepriekšsēdētāja kungs. Es gribēju jūs sveikt ar 2011. gada konkurences eh, politikas ziņojumu. Es gribēju teikt, ka tas tagad ir uh, labāk sagrupēts un uh, arī precīzāk atbilst tematikai. Mēs īstenībā to varētu augstu vērtēt, bet domāju, ka tomēr parlaments var būt visai kritisks, jo ziņojumā nav iekļauti visi tie jautājumi, kas ir svarīgi tieši parlamentam, uh, tieši jaunajā ziņojumā tie nav pārņemti. Bet, protams, ir ļoti jauki, ka esat ieradies, lai mēs par to varētu šodien diskutēt. Pirmais jautājums, ko es gribēju minēt, es joprojām īsti nevaru saprast, vai regulu, kas tika pieņemta 2003. gadā par kārteļiem, nevajadzētu aktualizēt, lai šis jaunais tiesiskais instruments patiešām atbilstu šīs dienas prasībām. Otrām kārtām gribēju jūs uzteikt par to, ko jūs esat veicis. Eh, jau 2009. gada uzklausīšanā jūs eh, solījāt, ka mazajiem un vidējiem uzņēmumiem palīdzēsiet, ja pie, piedāvā mazāk eh, produktus tirgu un darbojas kartelī, arī var tikt aplikt ar sodu. Un bija arī E, vairāki īpaši lēmumi, tā sauktais netīro logu lēmums, un e, jūs noteikti ļoti daudz izdarījāt, un es domāju, ka jūs arī nākotnē ievērosiet šīs vadlīnijas savā turpmākajā darbā. Un trešām kārtām gribēju uzdot jautājumu par e, sankciju par soda naudu apmēru vai nevajadzētu padomāt arī par to, kurš tad īsti maksās par tiesu izdevumiem, ja notiek uh, uh, strīdu risināšana, piemēram, starp karteļiem un uzņēmumiem, un par atbalstu bankām. Tie, kas naudu saņem, viņiem vajadzētu arī šo naudu vēlāk izmantot, nevis lai gūtu kaut kādu peļņu un labumu, un tieši to jūs esat panācis. Paldies! Lielas paldies Švāba kungam par šiem te lepniem vārdiem. Gribētu atbildēt uz tiem jautājumiem, ko jūs uzdevāt. Pirmkārt, par sodiem. Par tiem šajā komitejā esam jau runājuši. Mēs ar Švāba kungu arī esam divpusējās sarunās vairāk kārt pieskāršies šim jautājumam. ja mēs runājam par šiem te logu jautājumiem, tad domāju, ka mēs varam sasniegt visu to, ko vēlamies sasniegt ar patreizējiem noteikumiem. Jūs esat likumdošanas iestāde, protams, ka jums patīk pieņemt dažādas tiesību aktus. Es savulaik arī esmu bijis parlamentārietis un pazīstu šo vilinājumu, taču jums ir jāizvirsa prioritātes, kas tiek saskaņotas ar mūsu vajadzībām mērķus mēs varam sasniegt ar patreizējiem noteikumiem. Pēc kādiem sešiem mēnešiem situācija mainīsies, un tad es arī izteikšu citu viedokli. Taču līdz šīm izmaiņām, manuprāt, spēkā esošie sodu noteikumi labi kalpo vajadzībām, un mūsu patreizējais ietvers līdz ar to ir adekvāts. Tālāk par jūsu otro jautājumu. Kopš 2010. gada esam noslēguši vairākus tādus kā mierizlīgums ar karteļiem un monopolu, attiecībā uz monopolu novēršanas pasākumiem. 2011. gadā bija četri šādi te mierizlīgumi, kas pārtrauc karteļu veidošanas procesu. Desmit procentu no soda, eh, sods tiek samazināts par 10% tiem uzņēmumiem, kas ir gatavi sadarboties karteļu novēršanā. Es uh, gaidu eh, pret monopola komitejas atzinumu par mūsu priekšlikumu. Es pats arī uzskatu, ka ja uzņēmums ir gatavs sadarboties, iesaistīties sarunās, tad mēs varam arī procedūru pārtraukt, šo te sodu piešķir uzlikšanas procedūru pār, pārtraukt saskaņā ar 9. pantu. Ja šīs te izmeklēšanā atrodošās puses un uzņēmumi ir gatavi sadarboties un skatīties, kā var atrisināt situāciju mierīgā ceļā. Paldies! Tiem, kas ienākuši zālē tikko, kā es gribu paskaidrot, ka aicinu izteikties darba grupas pārstāvis, kas uzdod jautājumus komisāram. Pāriem varu došu pēc tam. Es pieņemu, ka darba grupas, pār, grupas pārstāvi visvairāk vēlas šeit runāt. Nākamais būs Gunārs, pēc tam Sofija, tad Filips, Derkjans un Jorgens. Pēc tam ir pietekšies citi runātāji - Tremozes, Vimburna, Pāde. Siklūna, Rodī Kraca un arī es pati gribētu uzdot jautājumu. Tāpat arī Diego Feo ir pieteicies runāt. Vai ir vēl kāds, kas vēlas, lai viņu vārdu iekļauj runātājs rakstā? Nav neviena, dod vārdu Gunaram. Paldies! Paldies komisāram par pārskatu izklāstu konkurences jautājumos. Runājot par valsts atbalstu, ir jāatzīst tas, ka valsts atbalsts ļoti daudz izmaksā dalību valstīm. Mēs dzīvojam laikā, kad ir jābūt ļoti piesardzīgiem ar izmaksām. Tādēļ ir ļoti rūpīgi jāanalizē valsts atbalsts arī no šī viedokļa. Es domāju, ka būtu interesanti arī pasakot tam, kā valsts atbalsts ir izmantots dažādās jomās banku sektora un citos sektoros. Uh, kādus mērķus tas ir sasniedzis, vai tiešām tos, ko esam izvirzījuši. Reizēm mēs runājam par ietekmes novērtējumu pirms tiek piešķirt līdzekļi, būt, bet ļoti labi būtu darīt to arī ar atpakaļējošu datumu, analizējot to, vai esam panākuši vajadzīgo efektu, tādēļ, ka bijuši problēma šajā jomā. Par vispārējās ekonomiskās intereses pakalpojumiem būtu interesanti dzirdēt komisāru vērtējumu, ko mēs varētu darīt, lai garantētu to, ka gadījumos, ja ir valsts subsīdijas dažādiem šādiem vispāriem pakalpojumiem, vai šīs atbalsts atbalsta gala lietotājus un nevis uzņēmumus, kas sniedz pakalpojumus. Ir jomas, kurās tiek sniegti šie vispārējie pakalpojumi, un šajās jomās ir ļoti svarīgi, lai būtu konkurence, lai būtu vairāk uzņēmumu, kas piegādā šos pakalpojumus un būtu attīstība šajā jomā. Mūsu mērķis nav atbalstīt kaut kādus uzņēmumus, mūsu mērķis ir atbalstīt pilsoņus vai patērētājus. Gribētu dzirdēt komisāru domas, kā tālāk attīstīt šo jautājumu. Cita starpā jāatceras, ka vispārējās intereses pakalpojumi veido ārkārtīgi lielu pakalpojumu sfēras eh, proporciju vai daļu, un tur ir nepieciešama lielāka konkurence. Gribu uzdot vēl vairākus jautājumus. Viens no svarīgākajiem ir šāds. Reizēm par to aizmirstam. Dalību valstīs uzņēmumu līmenī ir atšķirīgi šķēršļi piekļuvēja tirgumu, atšķirīgi starp dalību valstīm. Mēs esam redzējuši dažādus ranžējumus. Va Pasaules bankā ir savs ranžējums, cik grūti vai viegli ir uzsākt, ja, dibināt jaunu uzņēmumu. Un, protams, šīs uzsākšanas barjeras ir ļoti svarīgas ekonomiskajā izaugsmē vai inovāciju ieviešanā, jaunu investīciju piesaistē, jaunu darba vietu veidošanā. Gribētu komisārkungs dzirdēt jūs padomu, ko mēs varētu darīt, lai šo te konkurences politikas aspektu vairāk atspogļot praksē un veicināt uzņēmumu izveidu. Paldies! Paldies Hokmārkungam par šo te apsakošanu pēc tam, kad ir piešķirsts valsts atbalsts vai subsīdijas. Cik labi vai slikti būtu ieviest šādu apsakošanu? Jāsaka, ka mūsu resursi ir ierobežoti. Modernizācijas paketē ir vairāki elementi, es tos aprakstīju ievadrunā. Viens no šiem elementiem ir ļaut labāk pārdislocēt ierobežotos resursus. Lielāko vērību pievēršot tiem gadījumiem, kas tik tiešām izkropļo tirgu saskaņā ar mūsu ex-ante analīzi. Un tādēļ mūsu galvenā uzmanība ir pievērsta ex-post kontrolē. Šobrīd mēs uzraugām to, kā tiek piešķirts valsts atbalsts, kas ir atļauts iepriekšējos gados. Man jūs jāinformē, ka pirmie rezultāti, ko esmu saņēmis, un, un šis pasākums vēl nav beidzies, tātad pirmā informācija liecina par to, ka problemātisko gadījumu potenciālais īpatsvars ir liels, proti valsts atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar dalību valstu attīstības schēmām vai bloka izņēmumiem. Mēs redzam, ka apmēram 40% gadījumu valsts atbalsts ir sniegts problemātiskā veidā mēs aicinām dalību valstis atbildēt par to. Tām ir jābūt līdzatbildīgām dažādu projektu izstrādē, pamatojoties uz kuriem uzņēmumi var saņemt atbalstu. Dalību valstīm arī ir jāuzrauga tas, kā šīs subsīdijas kādu atdevi tās dod. Domāju, ka tā ir atbildība, kas jāuzņems vairākām pusēm. Valsts atbalsta sniegšanas atļaušana ir komisijas mandātā pētījumi pēc pozitīvā uh, lēmuma pieņemšanas ir abu pušu atbildības jomā, proti komisijas un dalību valstu atbildības jomā. Es gribētu labāk iesaistīt dalību valstis šajā, šajā pienākumā. Jūs runājat par vispārējās intereses pakalpojumiem. Pagājušā gada beigās mēs pieņēmām šo te ietvaru Ne jau tādēļ, ka es to piedāvāju komisāru kolēģiem, bet tādēļ, ka tas ir labs ietvers, es gribētu to šeit uzteikt. Tas ir uzlabojis situāciju salīdzinot ar 2005. gada direktīvu. Jaunā ietvera priekšrocības ir tādas, ka tagad vairāk nekā agrāk pievēršam uzmanību efektivitātes augumam. Tad, ja uzņēmums ir saņēmis mandātu vispārējais interesu pakalpojumu sniegšanai, tad viņi saņem atbalsta līdzekļus un izmanto šos līdzekļus tieši pakalpojumu sniegšanai pilsoņiem. Domāju, ka tas ir svarīgi, jo šo pakalpojumu mērķis ir netik daudz dot labumu uzņēmumiem, kas, protams, saņem kompensāciju par to, ka piešķir šos, ka izplat šos pakalpojumus, pārdod šos pakalpojumus, bet galvenais labums jāsaņem ir pilsoņiem, kas ir galvlietotāji. Jūsu jautājums par to ir ļoti būtisks. Mana atbildi, lai tā būtu pilnīga, tajā būtu jāiekļauj mūsu konkurences politikas visi mērķi visā pilnībā. Konkurences politikas mērķis ir tikt vaļā no dažādām barjerām un izstrādāt vienotus spēles noteikumus ne tikai karteļiem, bet visiem uzņēmumiem. Tad, ja tiek pieņemt lēmumi pār uzņēmumu apvienošanos, arī ir spēkā konkurences ierobežojumi. Un ja kāds uzņēmums ļaunprātīgi izmanto savu situāciju tirgū, tad konkurences politikai tas būtu jāapkaro ar savām barjerām. Šādas barjeras eksistē visur, taču īpaši uzmanību tām būtu jāpievērš tīkla veida industrijām, kur agrāk ir bijis valsts monopols kas ir iestrādājis nevienmēr ļoti labus paradumus konkrētās valstīs. Un īpaši uzmanību jāpievērš arī ir jaunajiem pasākumiem, kur tiek izstrādāti standārti, izsniegti patenti, informācija komunikācija tehnoloģiju ieviešanā, paveras iespējas ļaunprātīgi izmantot varu. Tādēļ konkurences iestādes kontrolē situāciju. Tā, to pieeja jābūt tādai, kas nenošņauc šo te inovāciju dzīvotspēju. Mums Šis ir plašs jautājums. Es varētu pat uh, piedāvāt jums rīkot veselu viedokļu apmaiņu tikai par šo jautājumu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi radīt iespējas izaugsmē, attīstīt iekšējo tirgu, tā lai šis tirgus pilnībā sasniegtu savu potenciālu un atbilstu tām mūsu cerībām, kuras likām uz to tajā brīdī, kad uzsākām ar šo, uzsākām ievies šo lielo Eiropas invest, e, projektu pirms vairāk nekā 20 gadiem. Paldies! Nākamo jautājumu uzdos Sofija. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisāri! Man ir trīs jautājumi. Pirmais - par valsts atbalstu, bet tad man ļoti satrauc tas, ko tikko no jums dzirdēju Es ceru, ka esmu jūs pārpratusi. Jūs runājāt par ekspostu izvērtējumu, kur rezultātā redzams, ka 40% no atļautā valsts atbalsta sagādā problēmas. Lūdzu, pasakiet un apstipriniet to, ka es esmu pārpratusi šo informāciju. Mans otrs jautājums ir par tiesas spriedumu par Mastercard jautājumu par kredītkartēm. Uh, Mēs vairāk kārt esam uzdevuši jautājumu, vai komisija plāno naklē ar kādu regulatīvu priekšlikumu šajā jomā. Eh, kādi būs šie komisijas tālāk spērtie soļi, vai jūs nāksiet klējā ar priekšlikumu šīs jomas sakārtošanai tagad vai vēlāk? Trešais jautājums par to, ka parlaments savos ziņojumos par konkurences politiku ir vairāk kārt prasījis, lai notiktu izmeklēšana dažādās interneta pārmeklējuma vietās. Jūs stāstījāt par Google izmeklēšanu un teicāt, ka tas vairāk vai mazāk atbilst tai sektoru izmeklēšanai, kādu mēs prasām. Gribētu dzirdēt, kādi ir piedāvātie kompensācijas mehānismi. Tie man šķiet tādi ļoti pieticīgi. Mēs esam nedaudz redzējuši priekšvēstnes šādām te izpētēm, un tādēļ man rodas jautājums, vai šāda izpēte ir patiesa sektora izmeklēšana. Te, šis te sektors, tātad informācijas sektors attīstās ļoti strauji. Tajā ir runa par ārkārtīgi milzīgiem finanšu līdzekļiem un lielu konkurenci. Ņemot to visu vērā, varbūt mums vajadzētu aktīvākiem iesaistīties vairāk šajā sektorā. Tā vairs nav nekāda maza tirgus niša, tā ir milzīga nozara, kurā atsevišķi plēja, spēlētāji ir tiešām ļoti dominējoši. Varbūt mums būtu jārīkojas proaktīvi un jāveic sektora izmeklēšana plata, plašākā apjomā, un mēs nedrīkstam gaidīt, kad komisija saņems konkrētas sūdzības par kaut kādiem pārkāpumiem. Paldies! Atbild uz jūsu pirmo jautājumu ir tāda, jūs sapratāt visu pareizi, tiešām 40% gadījumu, un šeit nav runa par finanšu summām, bet gan par gadījumiem. No tiem, ko mēs analizējām, ir kļūdaina valsts atbalsta piešķiršana. Mēs skatījāmies, kā dalībvalsts izmanto bloka izņēmumu iespēju un redzam, ka 40% no mūsu pētītājiem izskatās visnotaļ problemātiski. Mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam šai te izpētēji. Otrakārt par šīm te kredītkartēm. Neatceros, vai nolasīju šo daļu runā, kuru es biju sagatavojis, taču tā nebūs pirmā reize, kad es publiski apgalvoja, ka ir pamats domāt par regulas tapšanu šajā te uh, kredītkaršu jomā, it īpaši attiecībā uz daudzpusējiem finanšu instrumentiem. Par dažādām nodavām. Runa ir par Mastercard vīza sistēmu, Šis jautājums neatrodas manā tieši atbildības jomā komisijā. Šeit atbildīgais ir Mišels Barņē. Taču komisijas iekšienē un arī manā dienestā ir notikušas sarunas par šiem jautājumiem. Kopā ar jums, ar visu komisiju un jo īpaši ar Mišelu Barņē gribētu apsvērt iespēju piedāvāt tiesību aktu šajā jomā. Jau pirms mēs saņemam kādus tiesas spriedumus un apelācijas prasības Eiropas Savienības tiesā vai kaut kur citur. Es nezinu, kad noslēgsies šī lieta vīzas jautājumā. Mēs debatējām pār uh, online maksājumiem, e-maksājumiem un dažādiem citiem moderniem maksāšanas veidiem. Esam publicējuši zaļo grāmatu, sākuši konsultācijas, kur rezultātā esam sa saņēmuši ļoti daudz viedokļus un idejas. Tagad domājam, ko darīt ar šīm idejām. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, un es neizslēdzu, ka tā, šajā jomā taps regula, taču es nevaru steigties notikumiem pa priekšu. Un visbeidzot, šīs te interneta meklēšanas uh, iespēju sektors. Google ir milzīgs sektors, pats tam ir vairāk nekā 90% tirgus šeit Eiropā. Savulaik uzrakstīju vēstuli Erikam Šmitam šajā jautājumā, gaidu tagad atbildi. Vai viņi vēlas izmantot mierizlīguma iespējas, ko pārādz pirmais uh, līguma punkts, jeb varbūt mēs uzsāksim parasto pretmonopola procedūru. Šis Google gadījums pamatojas uz mūsu pretenzijām pret viņu vertikālajām meklēšanas iespējām. Daudzi citi iesaistītie uzņēmumi arī iesaistās šajās diskusijās nevis kā potenciālie likuma pārkāpēji, bet gan kā potenciālie cietēji šo te pārkāpumu rezultātā. Tātad nevar teikt, ka mēs neko nedarām šajā sektorā. Tas nav vienīgā, tā nav vienīgā joma, ko mēs pētām, Googles tātad. Esmu jau teicis atklāti, ka neesam uzsākuši formālu lietas izmeklēšanu. Es nezinu, vai tas arī būs vajadzīgs, taču varu pateikt, ka ir atsevišķi aspekti, kas parādās sūdzībās par Android platformām un par Google operatīvajām sistēmām. Arī šie te sūdzī, šīs sūdzības tiek izskatītas manā dienestā, manos dienestos. Lība. Paldies, Filip. Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Vai komisāri man labāk runāt angliski vai franciski? As you like. Mm? Kā vien vēlaties. Nu, ļoti labi. Tad mazliet likšu skanēt franču valodē. Man ir trīs komentāri. Es izklausīšos pēc vecas, vecas platas, taču tēmas viss nav atrisināts. Pirmkārt par banku sektoru. Esmu pārliecināts, ka jūs publiski to neatzīsiet, taču man šķiet, ka Nav šaubu, ka esam pārkāpuši konkurences noteikums atsevišķos banku pārstruktūrēšanas gadījumās, nu, piemēram, Deksijas gadījumā, ko es labi pārzinu. Kādas ir tās mācības, ko esat smēlušies pēc banku pārstruktūrēšanas gūtās pieredzes? Kāda ir jūsu attieksme? Es ne, nerunā, negribu, lai jūs runātu par konkrētiem gadījumiem, bet kādas ir tās mācības, ko esat smēlušies? Un vai tās jums liek ieņemt stingrāk vai mazāk stingru nostāju attiecībā uz banku pārstruktūrēšanu. Līdz šim mēs esam ļāvuši dzīvot šiem te daudzām banku iestāžiem, kas, iestādēm, kas tādas kā pamirušas. Protams, ka mēs negribam, lai notiktu kolektīvā pašnāvība, taču mēs nevēlamies, lai mūsu finanšu ainavā būtu aizvien vairāk šādu finanšu iestāžu uh, vraku. Kādu secinājumus jūs no tā izdarāt? Otrs jautājums. Esmu jau runājis vairāk kārt par to, par fiskālo konkurenci. Mēs uzskatām, ka tā rodas tirgus izkropļiem rezultātā un gribētu zināt, vai kopš iepriekšējās tikšanās reizes jūs, komisāri, esat vairāk papētījis to fiskālo praksi, kas jums šķiet ir varbūt negodīga, kuras rezultātā valstis palīdz saviem uzņēmumiem, teiksim, piesaist to savām valstīm. Ir konkrēti gadījumi. Mēs, piemēram, runājām par manipulāciju Liborā pirms vairākiem mēnešiem. Par to tagad sarunas ir apklusušas, bet varbūt jūs varētu mums pastāstīt šo te jautājumu aprakstīcīgāk. Paldies! Paldies Lambērkungam! Pirmkārt, par uh, valsts atbalstu sniegšanu bankām un šī atbalsta kontroli. Es nezinu, vai jūs dzirdējat man ievadrunu, bet varu atkal atkārtot, ka šī nebūs pirmā reize, kad publiski to saku. Šobrīd izmantojam kontroli, izmantojot mūsu rīcībā esošos instrumentus, kā komisija. Eh, banku situācija tiek glābta un tā tiek pieņemta kā fakts. Šobrīd parlamentam un, un padomē esam iesnieguši priekšlikumu par valsts atbalstu sniegšanu bankām krīzes apstākļos. Uh, Un tā ir, tas ir pamats tā sauktējai banku savienībai, par kur beig beigās visu runājam. Es atceros, kad es e, biju citā amatā, tad ik nedēļu piedalījos finanšu ministru sēdēs. Eiropas Savienības līmenī. Toreiz par Banku Savienību neviens neuzdrošinājās runāt, tagad, paldies Dievam, šīs jautājums tiek virzīts uz priekšu par laimi, jāsaka. Bet Kamēr mums nav strīdu izskatīšanas iestādes, mums ir jāizmanto mūsu rīcībā esošie instrumenti, kas ir ierobežoti. Jūs runājat, piemēram, par deksiju. Šobrīd jau otro reizi runājam, diemžēl, par deksiju. Pirmie lēmumi tika pieņemti 2010. gada februārī. Tas bija tas brīdis, kad es tikko uzņēmos konkurences komisāru pienākumus bija problēmas ar plāna īstenošanu. Šo plānu bija apstiprinājusi Eiropas komisija 2010. gada februāra lēmumā. Valsts parāds radīja papildus problēmas, kas mainīja situāciju. Šobrīd, kā jūs zinat, esam ķērušies pie analīzes bankas daļu pārdošanā Luksemburgā. Uh, Luksemburga pārdevusi eh, Deksijas daļas trešās valsts finanšu iestādēm. Belfius ir jaunais vārds uzņēmumam Beļģijā. Tā ir tātad Beļģijas daļa Deksijai, ko nacionalizē Beļģija. Tiek pārstrukturizēta visa šī finanšu iestāde un tās apakšgrupas. Uh, Bet mums vajadzēja nedaudz šo procesu novilcināt, tad, ka Francijā notika vēlēšanas. Tagad Francijā beidzot ir jauna valdība, kas var runāt ar Beļģijas valdību. Tie ir galvenie akciju turētāji. Tāpat arī Luksemburgas varas iestādes. Mēs atsāksim debatas konstruktīvākā un pozitīvākā veidā šoreiz, bet uh, šīs sarunas būs vēl grūtākas nekā agrāk. Pagaidām, kamēr šīs sarunas nenotika, mums vajadzēja ļaut valstīm uh, uzturēt šīs te finanšu operācijas, kas notika ar bankas starpniecību. Bet es uzsveru. Tiklīdz jūs, Eiropas parlaments un padomu, beidzot pieņemsim direktīvu par Eiropas strīdu izskatīšanas iestādi, man dzīve būs daudz mierīgāk. Ne tikai kā komisāram, bet arī kā pilsonim jo ir absolūti nepieciešama šī banku strīdu izskatīšanas iestāde. It īpaši gadījumos, kad ir šāda pārobežu banku darbība. Par pārējo, ko jūs minējāt šajā sistēmā, komisija ir pieņēmusi plānus un deksijas gadījums uh, ir bijis sarežģītākais, kad šie plāni tikuši izmantoti. Esam pieņēmuši ļoti daudz dažādus risinājumus attiecībā uz citām bankām. Uh, Vairumā gadījumā šie mūsu lēmumi ir tikuši ļoti labi īstenoti. Ar milimetru precizitāti varētu teikt. Atsevišķos gadījumos, nu, piemēram, Bēļģijā esam runājuši par viena korektīvā pasākuma apmaiņu pret citu pasākumu, proti investīcijas pret investīcijām. Mēs strādājam ar trim Eirozonas valstīm, izmantojot aizdevumu programmu, kurā sadarbojamies Eiropas Savienību un Starptautisko valūtas uh, fondu. Tā ir Grieķija, Īrija, Portugāla. Arī manā valstī Spānijā nesen tika pieņemta Eirogrupas programma attiecībā uz Spāniju. Es ceru, ka konk tā konkretizēsies tuvāko dienu laikā. Ir arī valstis, kurās nav specifisku problēmu. Ir sarunas, kas tomēr ir sarežģītākas. Šeit gribētu pieminēt Landes banku Bavārijā, kurā mēs neesam vēl vienojušies par pārstrukturizācijas konkrēto izskatu. Bet kopumā jāsaka diezgan veiksmīgi sadarbojamies ar to valstu valdībām, kurām ir problēmas ar finanšu iestādēm. Tālāk par nodokļiem un valsts pilnvarām šeit jūs zinat, ka ir līgumi, pēc kuriem mums arī jārīkojas. Valstis nevar noteikt. Mēs nevaram uzskatīt par konkurences izkropļiem to, ka viena valsts nosaka zemākus nodokļus nekā cita. Bet mēs strādājam arī pie šī jautājuma. Pētām fiskālo situāciju. Pavisam nesen pēdējo mēnešu laikā ir bijušas daudz debats, piemēram, ar Itālijas valdības vadītājiem Mario Monti. Mēs runājām par risinājumu meklēšanu daudziem gadījumiem, kad notiek diskriminācija nodokļu jomā Itālijas iekšienē. Jāsaka, ka šādu gadījumu nav pārāk daudz, ka valsts iekšienē ir šāda diskriminācija, bet katru gadu tos arī atrodam. Tālāk pie Libor jautājuma mēs strādājam. Vairāk neko nevar jums pateikt. Tiek, jā. Tokī, lūdzu. Uh, thank you, uh, Mrs. President. I would like to... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribēju pavaicāt jums vienu jautājumu par uh, konkurenci un par bankām. 2010. gadā es gatavoju ziņojumu par uh, konkurences politiku un vairākas reizes es jums pavaicāju par to atbalstu, ko ECB sniedza Spānijas reģionālajām bankām. Tās piedzīvoja krīzi, protams, finanšu krīzes rezultātā. Un pēc tam šīs bankas saņēma atbalstu no ECB. Uh, Jūs ļoti viedi pateicāt, ka īstenībā tas nav uh, konkurences politikas jautājums. Bet tad, kad bankas saņēma valsts finansējumu, tad īstenībā tā kļuva par kompetences politikas atbildību. Protams, uh, eh, 2010. gadā viss nebeidzās. Were merged into a bankia. Now, you have seven cajas in... Un pēc tam eh, kredītbankas sastapās ar lielām problēmām eh, un, un, eh, protams, šīs bankas bija pārāk lielas, lai valsts piekļautu to bankrotu. Uh, Un eh, pirms diviem gadiem jau jums uzdevu jautājumu, kā tas sasaucas ar godīgu konkurences politiku. Un tagad ņemot vērā šo krājbanku problēmas un Bahija bankas problēmas Spānijā, viņiem bija nepieciešams 100 miljārdi eiro. Un eh, nesen eh, Spāņu premjers lielījās ar eiro uzvaru, nu es īsti nesaprotu, par ko tad viņš bija tik priecīgs, jo es nekādu uzvaru neesmu pieredzējis. Gribēju pavaicāt. Situation... Kādā veidā jūs risinājāt uh, šo krājbanku problēmu? Kā jums šķiet, vai jūs izmantojat godīgi konkurētspējas politiku? Varbūt, ka jums vajadzēja būt aktīvākam, lai ļautu izvairīties no tik lielas katastrofas, ko pieredzam tieši šodien. Paldies! I think we should not con <clears throat> mixed Paldies, Epinka kungs. Mums nevajadzētu jaukt pilnīgi dažādas lietas, tātad monetārās politikas operācijas, par tām lēmja Eiropas centrālā banka Frankfurtē, tā ir monetārā politika, kā jūs pats minējat, esmu to neskaitāms reizes atkārtojis arī pats. Un tālāk valsts finansējums, valsts resursi, valsts atbalsts kas ir jāpiešķir, lai glābtu finanšu institūcijas, piemēram, Krājbankas Spānijā vai jau kāda cita veida institūcijas citās dalību valstīs. Bahie problēmas. Jūs vēlaties par to diskutēt? Protams, Bahija banka atrodas manā dzimtenē, un tādēļ es šo situāciju pārzinu daudz labāk nekā daudz citi. Uh, Bet, eh, jā, tur tika ieguldīti valsts līdzekļi, un tas noveda pie eh, rekapitalizācijas 4,4 miljārdi eiro tika ieguldīti, ja es nemaldos, un tagad ņemot vērā jauno vienošanos, ko pieņēma Eirogrupa, grupa Protams, eh, tam ir jārezultējas saprašanās memorandā. Un ņemot vērā to informāciju, ko mēs varam izlasīt avīzēs, Bahijai, in... Bankijai vajadzēs uh, krietni lielāku summu. Tagad tiek runāts lēsts, ka tie būs 4,4 miljardi. Uh, un īstenībā valsts atbalsta apmēru tiešā veidā kontrolēs Eiropas komisija, jo tas jau ir valsts atbalsts, bet lūdzu nejauciet monetārās politikas operācijas, ko veic ECB ar valsts atbalstu un valsts finansējumu injekcijām piešķirot eh, šos līdzekļus kā valsts garantijas konkrētai finanšu institūcijai. Tas ir pilnīgi, tā ir pilnīgi cita opera. Uh, eh, Jurgen. Jā, danke. Jurgen, lūdzu. Paldies! Gribēju pievērst jūsu uzmanību kādai citai konkurences jomai, par ko runājat savā ziņojumā, Almonijas kungs, proti konkurence pārtikas produktu nodrošināšanā. Jūs teicāt, ka arī šajā jomā, protams, ir jābūt godīgai konkurencei, lai varētu parūpēties par normālām pārtikas cenām ES. Tas ir ārkārtīgi jūtīgs temats, un jūs runājat arī par piensaimniecību savā ziņojumā. Mani jau Vācijā vairākas reizes ir iztaujājuši tieši piensaimnieki, un, protams, viņiem ir zināms problēmas. Viņiem īsti nav paprātām piekoptā konkurētspējas politika. Ir sevišķi mazas saimniecības cieš no šādas konkurences politikas, jo tām nav pietiekam daudz varas, eh, lai ietekmētu tādus tālējušus lēmumus. Viņi nevar noteikt eh, un ietekmēt cenas tirgu, un, protams, līdz ar to viņiem ir grūti izdzīvot. Protams, ir arī eh, tiešā palīdzība palīdzību tiešmaksājumu, bet nevienmēr tas uh, palīdz. Jūs uh, izsakāt priekšlikumus, ka šie mazie saimnieki var apvienoties lielākos kooperatīvos, bet nevienmēr tas ir pareizais risinājums. Es gribēju pavaicāt, ko jūs gribat darīt šajā sakarā, jo es esmu vairākas reizes jau dzirdējis no piensaimniekiem, ka viņi mēģina, piemēram, apvienoties tādās asociācijās, uh, lai varētu iegūt vairāk pilnvaru visā šajā ražošanas procesā, ražošanas ķēdītē, tādā veidā vienojoties par izdevīgākām uh, piena cenām, bet bieži vien tas nonāk konfliktā ar konkurences politiku. Gribēju pavaicāt, kādus priekšlikumus ir gatava izstrādāt komisija, lai šo jautājumu risinātu ilgtermiņā. Nu, un, protams, eh, tiem ir jābūt juridiski pieņemamiem instrumentiem. Paldies! Muchas gracias. Efectivamente, en el... Paldies. No nu, diena. Savā konkurences uh, ziņojumā es runāju arī par pārtiks produktu ražošanu. Mēs uh, savus pētījumus, protams, esam papildinājuši ar to analīzi, ko ir veikuši uh, dalību valstu konkurences regulātori. Uh, Un, protams, mēs esam uh, konstatējuši vairākus pārkāpumus saskaņā ar 102. un 101. E, līgumu pantu. Un nu dien ir tā, ka ļoti daudzus pārkāpumus reģistrē tieši dalību valstu konkurences regulātori. Un īsnībā daudzi no šiem pārkāpumiem nav saistīti ar lauksaimniekiem, tātad ar tiešajiem ražotājiem. Nē, pārkāpumi tiek konstatēti vēlākā, tālākā pārtikas ražošanas ķēdē, piemēram, tad, kad produkts tiek tālāk eh, pārdots eh, tirgotājiem, vai nu tas būtu piens, gaļa vai kas cits. Un pēc tam arī uh, vairumtirdzniecībā tiek uh, konstatēti pārkāpumi. Bet uh, lauksaimnieki paši tātad šajā primārajā sektorā bieži vien uh, visu izpildu kārtīgi saskaņā ar likuma garu un burtu. Protams, es neesmu pats uh, zinošākais eksperts uh, pārtiks produktu nozarē, bet, protams, mēs esam pieredzējuši liels cenu svārstības tieši šajā jomā bet eh, cenu svārstībām eh, kalpo ārkārtīgi daudz iemeslu. Un, piemēram, mēs varam runāt par trūkstošu konkurenci vai par tirgus pozīciju, ļaunprātīgu izmantošanu un tā tālāk. Šeit ir ļoti daudz um, disciplīnu, kas tiešā veidā ietekmē cenu veidošanos. Un, ņemot vērā mūsu apkopoto informāciju, mēs konstatējām to, uh, ka lauksaimnieki. Uh, izmanto regulātoru attieksmi, eh, kad uh, regulātori norāda uz pārkāpumiem citiem pārtiks ražošanā iesaistītajiem operatoriem uh, vai spēlētājiem. Domāju, ka tieši lauksaimnieki vēlas tādu pamatīgu, sīvu konkurenci, tas ir tieši viņu interesēs. Un 27 konkurences regulātori, 27 konkurences iestādes tiešā veidā mm, pēta situāciju dalību valstīs, un visi pārkāpumi īstenībā pat eh, vairāk attiecas uz vietējo tirgu. Te mēs nevaram runāt par konkurences pārkāpumiem Eiropas līmenī. Protams, ir bijušas uh, eh, uzņēmuma apvienošanas, uh, antitrasti. Uh, Un, ja tiek konstatēta pārkāpums, to, protams, vienmēr tiek norādīts. Bet parasti mēs uh, koordinējam savu darbu pēc iespējas labāk, lai varētu arī papildināt ar mūsu pulņiem to, ko veic uh, dalību valstu regulātori. Paldies! Uh, Tas eh, tagad uzstājās visi 2012. gada darba grupas locekļi, un tagad ir pieteikušies vēl 11 runātāji. Es domāju, ka mēs varētu dot eh, vārdu um, ik pa trim runātājiem. Šādi Ramons, eh, tad uh, Kreis Enberna un pēc tam Ivans Padošs. Lūdzu, Ramon, paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, komisāra kungs, man ir divi jautājumi. Runājot par bankija nacionalizāciju. Spānija. Spānijas valsts tātad kļuva par galveno akcionāru šajā bankā. Un, piemēram, Iberija līdzsabiedrībā tā ir piedara 15%. Un jāsaka, ka tā ir viena no retajām valstīm Eiropā, kur valstī gandrīz par 100% piedara kādas lidostas akcijas. Un, protams, tas noved pie visai iespaidīga interešu konflikta, ja mēs runājam par kon godīgu konkurenci Eiropā. Un tad vēl viens jautājums. Spānijas premjers Rahojs teica, ka vajadzētu padomāt par labāku šo banku nacionalizācijas politiku, kas te nu īsti notiek, vai viņš ir pēkšņi mainījis savu kursu vai nē. Paldies! Nē, e, tagad e, vēl pārējie divi runātājs dos jautājumus, saka priekšsēdētāji, un pēc tam jūs varēsiet atbildēt. Un tagad Keja, un pēc tam Ivars. Lūdzu, Keja. Paldies, priekšsēdētāji. Un, uh, Almunijas kungs, es uh, augstu vērtēju to, ko jūs teicāt par šo ziņojumu, un, protams, jūs uh, ļoti labi pārzināt konkurences politiku un arī dažādu finanšu instrumentu darbību. Protams, tiek veikta arī antitrusta izmeklēšana, tiek runāts par kredītmīmaiņas līgumiem un arī atvasinājumiem Es gribēju pavaicāt, vai jūs varētu kaut ko pateikt par MIFID un MIFIR saskaņā ar 28, 29 un 30 pantu, jo tur ir noteikts, ka ir jābūt arī lielākai konkurētspējai tieši finanšu produktu tirgū. Vai jūs varētu mums komitejā paskaidrot, kādēļ šī atklātā nediskriminējošā piekļuve uh, sarežģīja vienotā tirgus pilnveidu, runājot arī par mieskaitu un klīringu un e, jāsaprot, ka arī e, tirdzniecību skarošie dati ir ļoti svarīgi un, protams, e, mēs gribējām, lai arī finanšu produktu tirgus būtu atvērtāks un lai šeit tiktu svītroti dažādi diskriminējuši pasākumi. Paldies, un tagad Ivars lūdzu. Ah, et, uh lugupeetud härra volinik. paldies, priekšsēdētāji, komisār kungs. Es gribēju nedaudz paraudzīties nākotnē. No 2014. līdz 2020. gadam, ko šajā laika posmā esat paredzējis darīt jūs? lai mēs nepieņemtu tādas politiskās vadlīnijas, kas nelabvēlīgi ietekmēs konkurenci. Piemēram, tās schēmas, kas attiecas uz lauksaimniecības politiku. Vairākās dalību valstīs apspriestās politikas vadlīnijas noteikti novestu pie pastāvīgas konkurences skropļošanas. Ir e, vairākas e, jaunās dalībvalsts, kas jau drīz desmit gadus būs bijušas Eiropas Savienības sastāvā, bet e, izskatās, ka attiecībā uz lauksaimnieku saņemtajiem tiešmaksājumiem būs vēl garāks pārējais periods. Šeit valda patiešām liela nevienlīdzība. Ko jūs par to visu domājat? kā mēs varētu izvairīties no um, tirgu un konkurences deformācijas. Paldies! Paldies! Pirmām kārtām atbildēšu uz Tremosas kunga jautājumu. Par pirmo jaunā jautājumu var teikt, šeit es uh, neko neesmu pagaidām vēl apņēmies veikt, jo neesam dzirdējuši arī nekādus oficiālus lēmumus ne par uh, nozares iesaistīšanos banku ieglābšanā. Un, ja esmu pareizi informēts, nav tikus sniegta arī informācija par to, ka Spānijas iestādes uh, iespējams atkal runās par privatizāciju vai arī e, tiks spriest par uh, Spānijas lidostu privatizāciju. Ir joprojām daudz neatrisinātu problēmu Spānijā tieši lidostu sakarā, runājot gan par subsīdijām, gan par cita veida palīdzību. Arī uh, līdzsabiedrības uh, saņem subsīdijas. Bieži vien tie ir, tās ir ļoti mazas lidostas, uh, ir gadījumi, kad pārkāpuma procedūra jau ir uzsākta un citreiz tā nav. Negribu par to vairāk neko teikt. Tālāk par tiešo eh, glābšanas mehānismu. Es šorīt eh, lasīju avīzes, arī lasīju par to, kas notiek Meksikā. Eh, un bija arī citāts komisijas prezidents Barozu un tika runāts arī par to, ka Eiro grupa uh, apspriež iespējamo glābšanas plānu un tika minēts arī vairākas Spānijas bankas šajā sakarā. Pagaidām nav iespējams to izdarīt ar spēko esošo jurisdikciju, būtu jāievieš attiecīgi grozījumi, lai to patiešām varētu paveikt. Ir nepieciešama arī grozījuma līgumos, un pagaidām komisijai šajā jomā nav nekādu iniciatīvas tiesību. Tālāk par MIFID. Bet varbūt sākumā atbildēšu padara kungam. Es neesmu atbildīgs par valsts atbalstu lauksaimniecībai, kā arī zivsaimniecībai. Lauksaimniecība un uh, zivsaimniecība, tie, tās ir uh, divas pilnīgi atšķirīgas nozares, un par tām ir atbildīga Damanāku kundze. Un tādēļ neesmu patiešām pilnvarots jums atbildēt uz šo jautājumu, jo tas nā, neiekļaus manā kompetencē. Ko es varu teikt par piekļuvi klīringa e, aktivitātēm? Es varu teikt, ka piekrītu Eiropas komisijas izstrādātajam priekšlikumam. Līdz ar to tagad bumba atrodas parlamenta laukuma pusē, jums kopīgi ar padomi ir jāstrādā pie priekšlikuma. Uh, bet mēs jebkurā gadījumā atbilstam nediskriminējošu piekļuvi. Un, protams, ir jāievēro arī konkrēti kritēriji. Tie ir galvenie principi, uz kuriem balstoties mēs eh, pieņēmām negatīvu lēmumu Vācu biržas gadījumā un. Uh, Pēc tam eh, šis dokuments tiks piedāvāts jums diskusijām un lēmumu pieņemšanai, jo, protams, eh, atklāta nediemiskrienējoša piekļuve ir pareizais princips. Es to varu atbalstīt ar abām rokām, bet man nav pilnvaru tagad izlemt kaut ko. Paldies! Paldies! Tūns kungs, Krats kundze un Fejo kungs. Paldies, komisāra kungs. Daudzi Eiropas pilsoņi respektē jūsu darbu un saprot, ka konkurence ir patērētāja paties draugs un valsts atbalsts un subsīdijas nav viņa interesēs. Taču Protams, ka pilsoņi nevēlas, lai viņu bankas bankrotētu. Ir Cilvēki, kas piekrīt banku glābšanai, ir tādi, kas eh, to neatbalsta. Bet ir kāda lieta, ko cilvēki noteikti nesaprot, un proti situācija, kad maza dalība valsts kompānija, piemēram, tāda, kas darbojas aviācijas eh, industrijā, ir strateģiski eh, svarīga valstī, jo tā spēlē noteiktu lomu un tādēļ saņem valsts atbalstu. Taču tad, kad kļūst redzams, ka, piemēram, restruktūrizācija vai atvesļošanās notiek pārāk lēni ar visu valsts atbalstu, tad cilvēki to vienkārši atsakās saprast. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, manam jautājumam ir divi aspekti. Vispirms es vēlētos zināt, kā jūs vērtējat uzraugošo iestāžu neatkarību uh, dalībvalstīs, vai tās ir patiešām tik neatkarīgas, vai šī neatkarība ir kaut kā garantēta, vai arī ir valstis, kurās uh, varbūt uh, ir pārāk liela valsts iejaukšanās. Un mans otrs jautājums. Valstīs, kurās Mēs pašlaik mēģinam uzlabot budžeta situāciju. Protams, ka Grieķija ir viena no tām. Ir virkne problēma, kas ir saistītas ar konkurenci un ar to, lai konkurence patiešām darbotos. Te ir nepieciešams plašas reformas un izmaiņas. Un ja jūs cenšaties konsolidēt budžetu, tad eh, ir ļoti grūti, teiksim, eh, paredzēt eh, šīs lietas attīstību tirgu un sabiedrībā. Tātad, vai mēs kaut ko varam gaidīt no jūsu puses šai sakarā? Paldies! Paldies, Šērona! Komisārkungs, es jūs apsveicu un vēlos izmantot izdevību uzdot jums personīgi divus jautājumus. Ziņojumā, ko jūs mums prezentējāt, jūs analizējāt kredīt reitinga aģentūru tirgu, un jūs sacījāt, ka nav pierādījumu, ka tās veids kaut kādas antikonkurences darbības. Komisijas priekšlikumā pārskatīt regulu par kredīt reitinga aģentūrām kas tika pieņemta 20, 2009. Eh, gadā. Jūs cen, sakat, kā mēģināt uzlabot konkurēt eh, spējīgu vīdi šajā tirgū. Tātad šeit ir eh, pausta ideja par obligātu rotāciju. Tātad, vai komisija tomēr uzskata, ka ir problēma konkurences ziņā un ka to vajadzētu regulēt? Varbūt labāk to būtu darīt eh, caur konkurences likumu. Vajadzētu izpētīt situāciju, izvērtēt un pēc tam uh, veikt attiecīgos nepieciešamos pasākums. Tālāk runājot par aviācijas sektoru. Jūs runājāt par bažām, kas ir saistīts ar sadarbības līgumiem starp eh, avio kompānijām. Uh, Es, piemēram, zinu, ka ir eh, nolīgums, eh, piemēram, starp TAP Portugālē un Brussels Airlines lidojumos eh, Brisele, Lisabona, Lisabona, Brisele. Ko komisija gatavojas darīt ar tāda veida nolīgumiem, ka tie skar strateģiskas intereses? Kādi ir jūsu plāni? Jā, attiecībā uz pirmo jautājumu. Es tā īsti nesapratu, vai cienījamais deputāts runā par konkrētu konkurences pārkāpumu gadījumu. Jā, tas ir konkrēts gadījums, var atbildēt. Viņš māja ar galvu. Tad jūs varbūt varat paskaidrot, par kādu gadījumu ir un tālāk divi jautājumi par nacionālajām kompetences, eh, konkurences iestādēm dalību valstīs. Nu, mums nav juridisku tiesību eh, pārveidot dalību valstu iestādes. Tam ir jāīsteno ja līguma 101. un 102. panta normas, un uh, šajā ziņā mēs ar tām saglabājam ļoti labu sadarbību Eiropas konkurences tīklā. Un beigu beigās e, Eiropas tiesa ir tā, kas var izlemt, eh, vai kādas dalība valsts konkurences e, iestāde strādā saskaņā ar līguma noteikumiem vai nē. Nu, ir viedoklis, ka ir uh, iestādes, kas tiek labāk finansētas, uh, ir iestādes, kurām ir mazāka neatkarība no valdībām savās valstīs, uh, citām tā ir lielāka, bet, kas ir būtiski, manuprāt, būtisks ir rezultāts. Tātad, uh, kā tiek īstenots tās normas, kuras ir mūsu pienākums īstenot? un kā sadalās, kā tiek izskatīti konkurences pārkāpumu gadījumi. Mums ir ļoti laba sadarbība ar šīm iestādēm dalību valstīs. Dažos gadījumos es reizēm domāju, vai nevajadzētu aktīvāk izmantot eh, rekomendācijas, kas būtu pieskaņotas katras atsevišķi dalībvalsts situācijai, lai censtos uzlabot veidu, kā konkurences iestādes darbojas dalībvalstīs. Es domāju, ka uh, šogad vismaz vienā gadījumā mēs tiešām vērsāmies pie vienas dalībvalsts konkurences iestādes, izsakot rekomendācijas un eh, strādājot programmās Grieķijai, Portugālei un Īrijai. Šo programmu ietvaros mēs arī esam iestrādājuši noteikts rekomendācijas eh, konkurences iestādēm dažādos līmeņos, un tieši šajos trīs gadījumos mēs esam centušies izmantot šo te sviru, lai uzlabotu uh, konkurences iestāžu uh, darbību. Kas attiec uz kredītreitinga aģentūrām, tad esmu pārliecināts, ka konkurencei situācija ar konkurenci būtu jāuzlabojas, jāuzlabojas e, kredītiestāžu starpā. Esmu pārliecināts par to, ka tam tā jābūt. Taču līdz šim uh, manuprāt, vislabākais instruments, lai uzlabotu šos te eh, konkurētspējas aspektus kredītreitinga aģentūrām ir panākams caur regulējumu. Un tas būtu labāk, kā piemērot eh, pret konkurences vai antikonkurences instrumentus. Eh, antimonopola instrumentus, atvainojos. Uh, mums nav pietiekam daudz argumentācijas, lai aizsāktu ex officio izmeklēšanu, pamatojoties uz līgumu 101. vai 102. pantu. Mēs gaidām, jo parlaments strādā eh, pie regulas par kredītreitinga aģentūrām un eh, mēs jau esam piedzīvojuši trīs regulējumu viļņus šajā, šajā sektorā. Te ir iesaistīta rotācijas regulēšana un citi jautājumi, tā kā mēs turpinam darbu. Runājot par uh, aviāciju. Uh, ko mēs runājām par code sharing uh, vieno uh, nolīgumiem starp aviokompānijām, piemēram, jūs minējāt TAP un Brussels Airlines. Uh, Ehm, cik mēs zinām, aptuveni 70% gadījumu iekšējos maršrutos Eiropas Savienībā mm, tie, eh, tur operators ir viena aviokompānija. Taču no konkurences viedokļa no vienas puses ir svarīgi paskatīties, vai dominējošā pozīcija vienkārši netiek ļaunprātīgi izmantot. Uh, Un tad vajadzētu arī aplūkot, vai nepastāv šķēršļi, vai nepastāv barjeras, lai iekļūtu tirgu. Dažos maršrutos problēma nav šķēršļos piekļūt. Problēma ir tā, ka neviens negrib šais maršrutos lidot. Šis gadījums šķiet bija par Air Malta, tas attiecas uz pašu sākumu. Eh, ko es gribēju teikt, ko saka mani vēlētāji par banku glābšanu, kas maksā miljardus un tā tālāk, un tas nāk viss no. Eh, bet tad, kad mēs vēlamies palīdzēt savai strateģiskai aviolīnijai, eh, tad tas netiek atļauts, un mēs joprojām gaidām atbildi, kas tad notiks. Mēs strādājam pie Air Malta jautājuma jau ilgu laiku un cerams, ka esam nonākuši gandrīz pie risinājuma. Um, mūsu rokās vēl nav visu instrumentu. Un valsts iestādes, protams, uh, Maltas valdība, uh, mums vienkārši nesniedz informāciju, ko mēs prasām, un restruktūrizācijas eh, plāns, ko viņi mums iesniedz, nav saskaņā ar mūsu valsts atbalsta uh, regulējumu. Mēs, protams, ka nevaram neko uzspiest. Mums ir jālūdz eh, šis te priekšlikums pārskatīt, mums ir vajadzīga papildus informācija, mums ir jāsaņem šī informācija, lai mēs beigās varētu nonākt pie kaut kāda uh, nolīgumu. Nu, es ceru, ka mēs beigās par kaut ko vienosimies. Jā, banku jautājums. Nu, tur, protams, ka ir problēmas. Daudzos citos tautsēmniecības sektoros mēs varam iedomāties tautsēmniecību, kas var darboties bez šī konkrētā uzņēmuma vai bez šīs te nozars. Taču runājot eh, par finanšu sistēmu, tad sabiedrība nevar attīstīties un tautsēmniecība vispār nevar strādāt. Eh, mēs nevaram finansēt reālo ekonomiku, ja mums nav finanšu sektora. Tā kā finanšu krīzes laikā mums ir jāveic visi šie te glābšanas pasākumi, ko mēs veicām, protams, ar piebildi. Uh, kā ir jāveic noteikti sloga sādale un jācenšas pēc iespējas mazāk kropļot konkurence. Paldies, un noslēdzošie trīs jautājumi. Langen kungs, Galtierī kungs. Paldies. Komisāra kungs, man ir viens papildi jautājums. Jūs eh, runājāt par karteļiem, Klūtes kungs arī to minēja savā jautājumā. Ja es pareizi sapratu, jūs teicāt e, pārtikas produktu e, ražošanas karteļi, tālāk realizācija un pārdošana. Šodien pie mums bija ieradušies demonstranti, tas bija pilnīgi mm, nepieņemama un īstenībā viņi arī protestēja pret pārtikas cēnu pieaugumu. Tālāk, runājot par KBC, Societe Generāļa un Deksiju, 24 stundu laikā tika pieņemts lēmums par šo banku apvienošanu, un tagad dzirdu, ka ir jau jauni gadījumi. Ko jūs varat teikt šajā saistībā? Un trešais jautājuma loks, proti pārbaužu ilgums. Jūs zināt, kas notiek Vācijā Nurburgringa gadījumā un Maklērijas. Uh, eh, Ryanair priekšnieks, īpašnieks apvainoja komisiju, jo jau četrus gadus notiek procedūra par neatļautu uh, valsts atbalstu dažādās Eiropas lidostās, un Olīrīkungs saka, ka šīs procedūras netiek beigtas ar nolūku, tās netiek uh, izskatītas saulaicīgi, vai jūs varētu pateikt, kādēļ tas viss prasa tik ilgu laiku? Paldies! Ah. Thank you. Marta. Thank, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, jūs runājāt par labiem rādītājiem 46 bankās, kas tiek pārstrukturētas šoreiz. Vai tas ir viss tās ir visas sliktās ziņas par bankām. Stresa testi nav bijuši pietiekami efektīvi, lai identificētu, kuras bankas varētu sastapties ar problēmām nākotnē. Otrs jautājums - banku glābšana pie, problēma laikā. Pirms vai vispār bez e, to iemeslu izmeklēšanas, kas noveduši šīs bankas problēmās, mūsuprāt, tā nav taisnīga pieeja no konkurences viedokļa. Vai jūs uzskatāt, ka pat ja izmeklēšanas gaitā atklātos, ka problēmas ir izraisījis banku pārvaldes bezatbildība, vai pat tad šīs bankas būtu jāglābj? Jāņem vērā, ka šāda pieeja eh, vēl vairāk pasliktinās valsts parāda īpatsvaru un valsts budžeta deficītu palielinās. Trešais jautājums. Agrāk jūs strādājāt par monetāro un ekonomikas lietu komisāru. Krīze ir vairāku faktoru darbības rezultāts. Viens no šiem faktoriem - regulējošais ietvers, ko savulaik uzspieda Eiropas komisija. Vai komisija kopumā uzņems atbildību par tām kļūdām, kas pieļaut šajā regulēšajā ietverā? Vai jūs esat apzinājuši, eh, kādi ir nepareizie tiesību akti un ko jūs darīsiet ar tiem? Paldies! Pēdējais šajā jautātā raundā - Roberto Lūdzu. Paldies, komisāri, eh, priekšsēdētāji, paldies, komisāri. Man ir jautājums par kādu konkrētu lietu, bet es gribētu to ievirzīt tādā vispārīgā gūtnē jautājums ir par izmeklēšanu, ko Eiropas komisija ir uzsākusi attiecībā uz Somijas uzņēmumu, kas ir, no, kas ir nopircis tērauda ražošanas uzņēmumu, kas pieder Tisinam un Krupam. Šķiet acīm redzami tas, ka šis pirkuma darījums tiek vē, veikts ar mērķi radīt vienu no lielākajiem tērauda uzņēmumiem pasaulē. Vai tas ir normāli no konkurences viedokļa? Mans jautājums ir tāds. Divsimt trešā līguma punkts Tērauda rūpniecībā lielākā daļa no konkurences nāk no ārpus. 75% tērauda tiek ražots Ķīnā. Šāda izmeklēšana šajā nodaļā, šajā nozarē un procedūras šķiet ir vērsts uz to, lai konsolidētu un stiprinātu šo sektoru, kuram Eiropas Savienībā klājas diezgan grūti. Kā komisija skatās uz 101. panta pirmās daļas grozīšanu? Tajā ir runa par konkurenci Eiropas Savienības iekšienē. Šī paša panta otrajā daļā ir teikts, ka aizliegums veidot karteļus uh, neatiecas attiecībā uz konkurētspējas uzlabošanu tehnoloģiskajā jomā? Paldies! Atbildēšu spāņu valodā uz šiem jautājumiem. Vismaz Langenkungam. Jūs jautājāt par valsts atbalsta sniegšanas ilgumu uh, monopolu novēršanas gadījumos. Ilgums ir atkarīgs no tā, cik sarežģīts ir katrs konkrētais gadījums, par kāda veida atbalstu ir runa, kas jau ir sniegts vai kuru dalībvalsts vēlas sniegt. Tāpat arī tas atkarīgs no tā, cik lielā mērā dalībvalsts vēlas sadarboties ar mums. Bieži vien vienīgais sabiedrotais ir dalību valsts, tad, kad mēs sākam izmeklēšanu. Tad, ja šī izmeklēšana pavirzīsies tālāk, tad mums ir arī citi sadarbības partneri un iesaistītās puses. Taču pirmajā posmā tā ir tikai dalību valsts, ar ko kontaktējamies. Reizēm mums ir lielas grūtības ar informācijas saņemšanu no šiem sadarbības partneriem. Reizēm mēs pamatojamies uz Eiropas Savienības tiesas spriedumu. Mm, tas, tā tas bija gadījumā ar Vācijas biržu. Preses konferencē pirms pāris dienām es pieminēju to, ka es vēlētos ieviest procedurālas izmaiņas, modernizējot valsts atbalsta sniegšanas procedūru. Es gribētu, lai mēs varētu tieši sazināties ar tām iestādēm, kas var mums sniegt informāciju gadījumos, ja dalībvalsts mums nepiedāvā kādā informāciju. Es pieminēju šādu ideju, un kāds pārstāvis no jūsu valsts, no kādas federālās zemes teica, es esmu pilnīgi pret to, kategoriski pret. Vienīgais kontaktpunkts un vienīgais informācijas partneris, kas jums var būt, tā ir dalībvalsts, kurā notiek lietas izskatīšana. Tas, protams, ir acīm redzam, ka dalībvalsts vēlas būt šis te kontaktpartners, kas sniedz informāciju, taču mums jābūt ir iespēja arī uzlabot procedūru, tā lai varētu virzīties uz priekšu un ātrāk atrisināt šos dažādos strīdus gadījumus. Ja mēs runājam par Nienbergas loka izmeklēšanu, tad tā ir bijusi ļoti gara taču zināms progress ir panākts. Jūs uzdevāt otru jautājumu, uz kuru atbildot varētu teikt, ka stresa testi nav Eiropas komisijas pārziņā. Par tiem atbilst dalību valstu pārvaldes un Eiropas banku iestāde. Eiropas iestādes nedaudz piedalās hipotēžu izstrādē, taču mums nav tiešas informācijas par finanšu iestādēm, un tādēļ mēs arī nevaram šo stresa testus veikt. Domāju, ka visi būsim viensprāts, ka pēdējā laika stresa testi un visi šie pasākumi, kas tajos ietilpst, rāda, ka tie varētu tikt uzlaboti. konkurences komisārs nevar izvērtēt to, kāds ir uh, valsts atbalsts, kas sniegts visām bankām. Mūs interesē galvenokārt tas, ko tās dod apmaiņā pret šo saņemto naudu. Banku uzņēmē darbības modelim ir jābūt dzīvot spējīgam. vai bankas atteiksies nodarboties ar tiem darījumiem, kas kaitē to maksāt spējai un finanšu veselīgumam, vai tās mainīs investīciju politiku, pārvaldības metodas vai ko citu. Tas, protams, ir atkarīgs no šī te privātā uzņēmuma, kā viņš mainīs savu uh, darbības veidu un biznesa modeli. Pārstruktūrēšanas plāns, ko piedāvā kāda konkrētā dalībvalsts, ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram īpaši grozīt. Nu, mēs, piemēram, nevaram finanšu iestādes vadību nomainīt. Esmu ļoti gandarīts, ja kādas valsts varas iestādes vēlas nomainīt tādu, pār, tādu valdi, kas slikti darbojas, taču mēs nevaram viņiem to uzspiest kā komisija. Mums nav kompetences šajā jomā. Vienpusē mēs nevaram noņemt vadītājus un iecelt jaunus. Jūs uzdevāt jautājumu par monetārās un ekonomiskās savienības juridisko ietvaru. Tas ir jautājums, kas jārisina parlamentam ar padomi kopumā, jo jūs esat likumdevēji. Valtierī kungs uzdev jautājumu par lietu, kas tiek izskatīta, šobrīd ir iestājusies otrā fāze, ja es pareizi atceros. Tas ir tātad šis pirkums tērauda rūpnīcu, tīsens tērauda rūpnīcu nopērk krupa iestādi, bet par to es nevaru komentēt, jo šie notikumi vēl attīstās. Paldies, komisār! Mums vēl atlikušas pāris minūtes. Gribētu aicināt eh, jūs izklāstīt plašāk atsevišķas lietas, kuras jūs pieminējat. Werner, vai jūs gribat kaut ko pieminēt? Man bija vēl divi jautājumi, un komisārs eh, varbūt eh, nevarēja uz tiem atbildēt, vai arī negribēja tā tad. Eh, Bavārijas Landesbāk, Deksija, Ing, Societie ģenerāļi un KBC e no vienas puses, un no otras puses procedūras pret karteļveidošanu pārtiks produktu nozarē. Yes, excuse me, excuse me, I have forgotten. Atvainojiet, es aizmirsu šos divus jautājumus. Tad, kad es uzsāku dialogu ar jums, tad es aizrāvos ar šo te pirmā jautājuma izklāstīšanu. Is, uh, implement... Kāpēc e-banka Bēļģijā ievieš plānu saskaņā ar lēmumu, ko pieņēmām 2009. gadā. Tas tātad ir bankas glābšanas un pārstruktūrēšanas plāns. Pirmīt KBC nepieminēja, bet tā ir viena no tām bankām, ar kurām mēs esam noturējuši sarunas pār viņu iekšējās struktūras izmaiņu. Kopumā var teikt, ka tiek izstrādāts šīs plāns un tiek ieviests eh, bankas glābšanas plāns, mēs esam pilnībā ar to apmierināti. Ceram, ka tas tā arī līdz beigām notiks. Bavārijas banka pagaidām nav varējusi ar mums vienoties pār pārmaiņu plāna izstrādi. Bijām gan tuvu tam. Pēdējo nedēļu laikā ir notikušas vairākas izmaiņas no viņu puses, pozīcija ir mainīsies, un es ļoti ceru, ka mēs panāksim vienošanos. Saruna process ir bijis ļoti garš par šo pārstruktūrēšanas plānu. Tajā ir piedalījušās dažādas iesaistītās puses no Bavārijas federālās zemes, jo īpaši. Uh, un arī no uh, Vācijas eh, federālajām varas iestādēm. Gan Vācijas federālās varas iestādes, gan komisija tiešām ļoti cer, ka radīsim risinājumu šim jautājumam. Pār karteļiem pārtikas sektorā Eiropas Savienībā es nevaru improvizēt izteikties. Savā ievadrunā es pieminēju pāris vispārīgus, vispārīgas domas, ir daudzi uh, gadījumi, kad dalību valstu konkurences iestādes risina šīs karteļu problēmas. Šobrīd es neatceros, ka būtu kaut viens pārtiks sektora kartels, kas tiktu pētīts Eiropas līmenī. Paldies! Jā, es domāju, ka mums ir ļoti maz laika, un mēs varam nedaudz iedziļināties kādā domā, ko jūs teicāt atbildot par konkurences iestādēm. Jūs teicāt, ka Eiropas komisija iespējams varētu uh, nedaudz vairāk izmantot valstu rekomendācijas kā sviru, lai mudinātu valstis rīkoties atbilstoši komisijas viedoklim. Tad ir šīs valsts kavējas. Atbildot uz kādu citu jautājumu, komisāri, jūs teicāt, ka jūs nevarat kontrolēt to, ko mēs daram koplēmuma tiesību aktu pieņemšanas gaitā. Tur jums taisnība. Mani interesē tas, kā jūs saskatāt šo te sadarbību. Uh, Līguma 119. pantā ir teikts, ka ir nepieciešama ekonomiskās politikas mērķi, kas tiek izstrādāts saskaņā ar atvērts tirgus ekonomikas principiem brīvās konkurences uh, noteikumiem. Eirozonā ir astoņas valsts, kas saņēmušas konkrētas rekomendācijas pakalpojumu sektoram, kurš it kā esot jāatver. Un tāpat laikā mums ir tādi izaicinājumi, kā uh, vai mē, mums vajag piek ļaut MIFID ietvaros brīvu pieeju centrāliem darījumu partneriem. Mums ir dažādi uzņēmumi, dažādi pienākumi, kurus uzliek gan līgumi, gan arī dažādi citi tiesību akti. Komisār, vai jūs varētu komentēt to? Jā, vairāk reizi jau esam runājuši par to. Jūs zināt, cik lielā mērā es atbalstu to, lai tiktu izveidota atklāta ekonomika, atklāta pieeja pakalpojumiem un pēc iespējas vairāk konkurences starp dažādiem pakalpojumu sniedzējiem, ieskaitot arī finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Nu, es jums nevaru apsolīt, ka varēšu par to pārliecināt 27 valstu finanšu ministrus un arī visus Eiropas parlamenta deputātus lai viņi simtprocentīgi atbalstītu komisijas priekšlikumus šajā jomā. Tos šeit pieminēja parlamenta deputāti. Tātad MIFID un MIFIR pilnībā atbilst šiem te jūs nosauktiem mērķiem. Mēs savās rekomendācijās konkrētām valstīm aicinam šīs valstis atvērt atbalstu finanšu sektoru, ne tikai finanšu pakalpojumus, bet finanšu sektoru kopumā. Aicinām dalību valstis rīkoties ambiciozāk, ieviešot pakalpojumu direktīvu un atverot pakalpojumu tirgu, jo tas ir sektors, kas varētu mums palīdzēt ātrāk ieviest ilgspējīgu attīstību, būt konkurētspējīgākiem un dinamiskākiem tautsēmniecībā. Mēs mēģinam izmantot savā rīcībā esošos instrumentus šajā virzienā. Es domāju, ka finanšu pakalpojumu sektorā, kā jau teicu ievadrunā, mums jākontrolē uzņēmumu saplūšana, jācīnās pret monopolu un trustu izveidošanu. Dažbrīd to esam darījuši visnotaļ publiski. Dažus esmu pieminējis tā kā garām, jo atbildot uz vienu no šeit izskanējušiem jautājumiem. Uh, Domāju, ka tas ir mūsu pienākums to arī turpināt darīt. Domāju, ka no regulējošā viedokļa parlaments un uh, padomu, tāpat arī komisija mēģinās asināt, spodrināt šos te pretmonopolu uh, pasākums. Paldies! Un mans uh, galīgais uzdevums ir jūs iepazīstināt ar laika grafiku. Pirmkārt, konkurences ziņojums, ar ko jūs šodien mūs iepazīstinājāt, pavisam drīz tiks publicēts. Mūsu komisija 17. jūlijā nāks klajā ar savu ziņojumu projektu. Tas tiks izskatīts 3. septembrī. Ikgadējais seminārs par konkurences politiku ir paredzēts 18. septembrī. Grozījumus mūsu ziņojumam drīkstēs iesniegt līdz 20. septembrim, pēc tam tos apspriedīsim komitejas sēdē 15. oktobrī. Balsojums ekonu komitejā notiks 20. janvārī jau nākamajā gadā, un 2013. gada februārī jautājums nonāks plenārsēde. Gribu atgādināt, ka pašiniciatīvas ziņojumā ir runa par ļoti daudziem konkurences elementiem. Tā nav atbildes tikai uz šo te konkurences ziņojumu. Mums ir tik daudz, kas sakāms par konkurences jautājumiem, ka mums būs ļoti plašs ziņojums un daudz šķautņēns ziņojums. Tik daudz par procedūru. Lielas paldies komisāram par to, ka ieradāties pie mums, veltījāt mums tik daudz laika un tik pamatīgi atbildējāt uz mūsu jautājumiem. Paldies! Um, right, we'll just take a couple of... Uh, kolēģi, tagad uh, pāris uh, minūtītes, lai visi paspēja sagatavot savas balsošanas kartes, jo mums ir jāķers pie balsošanas. Ja jums ir balsošanas kartes, lūdzu, ievietojiet tās aparatūrā. Okay, um, if you could plug your car... Kolēģi, lūdzu ievietojiet savus balsošanas kartiņas aparatūrā, lai mēs varam izmēģināt aparatūru, vai patiešām viss norisinās tā, kā tam vajadzētu būt. Un lūdzu nospiediet podziņas. Hmm. I can't see how many people have voted on this one. Okay, so far I think we've got four. 40 kolēģi ievieto kārtītes, 27, 28 nobalsoja, 41 kārtīta aparatūrā, 31 ir nobalsojis, 33. 4, 35. Jau 35. 36, 36, 37, 38. Es īsti nezinu, kurš šeit kavējas vai nu sistēma vai jūsu pirksti. Four people. Četri cilvēki nav nobalsojuši. Trīs. Nu jau viņu skaits ir sarucis līdz diviem. Vēl viens cilvēks nav paspējis nobalsot. Nu šķiet, mēs varam sākt darbu. Patiešām interesanta procedūra. Okay. Right. Okay. We ready? Ready to go? Ready. Yeah. There are two oral amendments last minute. Uh, Francois is going to sit next to you. And... Okay. Uh, and I'm also told before we just start on. Pirms ķerties pie balsošanas, man pateica, ka ir 41 deputāts, 30 laimīgi deputāti un ir divi papildus motiskie grozījumi. Tos iesniedz Klinca kungs un nekavējoties dod viņam vārdu, lai viņš mūs ar tiem iepazīstina. Mums nav izdalītas uh, kopijas, uh, grozījuma kopijas. Vai mēs esam gatavi ķerties pie darba? Kompromiss A. Yeah, this is the regulation. Yes. Yeah? Okay. Tā ir regula. A kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 207. grozījums, kas par pret pret, atturas. Man izskatās, ka pieņemts. Labi, varam nobalsot elektroniski, lai pārbaudītu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 35 pār 8 pret. Pieņemts. B. Kompromiss divās daļās. Pirmā daļa. Kas par? pret, atturas, pieņemta, otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemta. Kompromiss C divās daļās. Pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemta, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta kompromiss. Nē, tomēr tagad mutiskais grozījums, ko iesniedz ALDE politiskā grupa. Tas tomēr ir uh, mūsu dokumentos. C kompromiss. Ā, tas ir papildinājums. Pievienojot vārdus or mechanistically kompromisā C5A pāntā. Mēs par to jau nobalsojām. Kas ir par to, kas šeit tiek pievienot vārdi vai mehāniski? Kas par pret atturas noraidīts? Nu, tiešām ļoti žēl, jo arī kredīt minimais līgumos tas bija. Tagad D kompromis, kas par Mirklīti. I'm just trying to work out the order of this. Mēģinu sekot secībai šajā balsojuma sarakstā. Sākumā balsosim par kompromisu, bez mutiska grozījuma. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. Un tagad eh, pieminojot vārdus eh, Eiropas centrālā banka vairākās vietās tekstā, kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Kompromiss E. Tas ir vienkārši. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 226. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Man šķiet, ka pieņemts, bet labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 228 grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts eh, ar 26 balsīm par, 18 pret. Kompromiss F, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Un tagad mutiskais grozījums kas papildina F kompromisa grozījumu. Tie ir daži jauni punkti. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. G kompromis, kas par? Pret. Atturas pieņemts. H kompromis, kas par? Pret. Atturas pieņemts pieņemts. I kompromiss, kas par, pret, atturas pieņemts. 308. Vai arī mutiskais grozījums, vai arī par to ir jābalso? Sākumā balsojam par grozījumu bez mutiska grozījumu. Kas ir par? Pret, atturas, pieņemts. Un kas balso par mutisko grozījumu? Pret, atturas, pieņemts. Ar mutisku grozījumu. 31. grozījums. Kas par? Es gribētu atsaukt 31. grozījumu, saka uh, autors. Referents, nu pat atsauc 31. grozījumu, saka priekšsēdētāji. Līdz ar to balsojam par kompromisu J. Ar mutisku grozījumu. Par pirmo daļu. Volf, vai tu gribētu ko piemetināt? Es ierosinu šeit pievienot vārdus pie 2E lai kredītreitinga aģentūras saņem informāciju par, par uh, neizskaidriem kredītreitingiem. Paldies. Vai kādam ir iebildumi? I suggest, I... Kolēģi, pēc balsojuma par pirmo kompromisu grozījumu daļu, mēs pēc tam balsosim par jūsu mutisko grozījumu. Vai jums tas ir paprātām? Pirmā daļa, kas pār? pret atturas pieņemta. Un tagad uh, otrā daļa ar unsolicited credit ratings, kas par pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta. Trešā daļa par pret atturas pieņemta pieņemta. 273. par uh, svītrošanu. Kas par? Pret atturas noraidīts. Kā kompromis? Kas par? Kā kompromis? Kas par? Pret atturas pieņemts. Tagad mutiskais grozījums, ar ko esat iepazinušies, pievienot vārdu reģioni. Kas par pret? Atturas noraidīts. Tagad 297. grozījums, kas par pret? Atturas noraidīts. 3. 298. Nē, par to arī nav jābalso, saka priekšsēdētāji. 298. Kas par? Pret? Atturas? ETP bija par. Jā, pieņemts. Tagad 299. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 300. grozījums par? Pret?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 330. grozījums par pret atturas pieņemts. Šoreiz pieņemts Diego. 331. par pret atturas atkal noraidīts, diemžēl, Diego. 332. par pret atturas pieņemts. 333. par pret atturas pieņemts. 334. par pret atturas pieņemts noraidīts 335 par, pret, atturas, noraidīts 336 par, pret, atturas, noraidīts 337 par, pret, atturas, pieņemts 340 par, pret, atturas, noraidīts 341 par, pret, atturas, noraidīts 342 ar mutisku grozījumu. Sākumā par pamatgrozījumu, kas par pret atturas pieņemts. Un tagad vārdu standartizācija nomainīt ar vārdiem harmonizācija. Kas ir par pret atturas pieņemts? 344. Kas par pret atturas noraidīts. 345. par pret atturas pieņemts. 346. par pret atturas pieņemts. Kompromis N divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. 367. grozījums par par pret pieņemts, 368 par pret atturas noraidīts. Kompromiss O, kas par pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums, ko iesniegus goja grupa, kas par pret atturas noraidīts. Kompromiss P, kas par pret atturas pieņemts. 38. grozījums, otrā daļa, atbilstošā daļa, kas par pret atturas pieņemta. 381. grozījums par pret atturas pieņemts. Was that only the second part of 381 or something? Yeah. No? Got the, the first part. Hang on, I haven't got, where are you?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 divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. Kompromiss S. Kompromiss S, kas par pret atturas pieņemts. 407. grozījums. Nākamās lapus sākumā, kas par pret atturas pieņemta atturas noraidīts. 408. par pret atturas pieņemts. Kompromiss T ar mutisku grozījumu. Volf, vai vēlies ko piemetināt? Gribēju pievienot šeit vārdus 1A kredīta reitinga aģentūrām. Tāpat ir jābūt pārstāvētām also, gribu pievienot vārdu also, tā tad arī. Lai eh, aģentūras nebūtu vienīgās organizācijas, kas šeit piedalās, bet eh, arī aģentūras. Tātad eh, sākumā par pirmo daļu un pēc tam par vārdu also kā papildinājumu. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta un tagad ar vārdu also, kas par pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta pieņemta. Kompromiss U divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta. Kompromiss V par pret atturas pieņemta. Kompromiss W par pret atturas pieņemts. 405. grozījums, kas par pret pret atturas noraidīts. Kompromiss X, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss Y par pret atturas pieņemts. 44. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 45. grozījums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 adopted. So amendment 58. 58. par pret atturas noraidīts. 59. par pret atturas noraidīts. 60. par pret atturas. Kolēģi, pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 60. grozījumu. Vai viss paspēja nobalsot? Beidzam balsot pieņemts. 23 kolēģi par 22 pret. Tas bija 60. grozījums tātad. Otrais grozījums par. Oh, it falls. I'm... Tomēr atkrīt, saka priekšsēdētāji. 61. kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss Z, kas par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. 70. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss AA, kas par pret atturas pieņemts. AB, kas par pret atturas pieņemts. Kompromiss AC, kas par pret atturas pieņemts. AD par pret atturas pieņemts. 104. grozījums par pret atturs pieņemts. 105. par pret atturas. Man izskatās, ka noraidīts, bet labprātāk pārbaudīšu, saka priekšsēdētāji. Sākam balsot elektroniski. Zevģi voted, votes closed. Beidzam balsot. Tomēr kļūdījos 27 balsis par 17 pret. Ceturtais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 112. kas par pret atturas noraidīts. Tik un tā tas būtu atkritis, saka priekšsēdētāji. Un mēs vēl nobalsojam pret. Dubults neplīst. 115. Four, number four. No, no, it was because air was adopted. Oh, it falls. Yeah. So they all fall. Yeah. Okay. Tomēr šie visi atkrīt, saka priekšsēdētāji. Also fall? Yeah. Well, no, they say fall if Amendment 4 is adopted, which it can't be because Compromise R was adopted. Bet mēs taču pieņēmām R kompromisu, tātad šiem ir jāatkrīt, saka priekšsēdētāji bet nevienmēr tas tā arī ir. Tomēr referents saka, ka šie grozījumi atkrīt. Līdz ar to balsojam par 115. grozījumu. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 119. par? Pret? Atturas? Pieņemts. 120. par? Pret? Atturas? Pieņemts. 121. par? pret atturas pieņemts. Piektais atsaukts, 122 arī, 123 par pret atturas pieņemts. Par 124 vairs nav jābalso. Sestais grozījums sākumā par pašu grozījumu. Kas par pret atturas pieņemts? un tagad ar mutisko grozījumu svītrot uh, dažus referentu piedāvājumus, kas par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 127. grozījums par pret atturas noraidīts. 133. Kad to atradīšu, tad ar balsosim, kas par pret atturas pieņemts. Simtu divdesmit septīto mēs nepieņēmām, tad ir jābalso par simt divdesmit astoto un visiem pārējiem, eh, kas seko tam. Labi, pārlikšu atpakaļ, saka priekšsēdētāji, jums taisnība. 128. Kas par? Pret, atturas, bija noraidīts. 129. par? Pret, atturas pieņemts. 130. atkrīt. 131. atkrīt, saka priekšsēdētāji. Jūs gribat pārbaudīt, kāds ir rezultāts par 129. Labi, nobalsojam elektroniski. Is everybody voting? Come on, there's lots. Kolēģi, lūdzu balsojiet naskāk. 129. grozījums. Yeah, yeah, keep going. We've got four more people to vote. Vēl četriem kolēģiem jānobalso. Trīs vēl nav pagūši to izdarīt. Beidzam balsot pēdējā iespēja. Nospiediet podziņu. 26 balsis par, 18 pret. Pieņemts. 133. par to jau nobalsojām. 134. atkrīt. Tagad balsojam par 135. Kas par? Pret. Atturas. Norai, pieņemts. AE kompromiss. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 145. grozījums par. Pret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 pret atturas noraidīts, 157. par pret atturas noraidīts, 158. par pret atturas noraidīts, 159. Vēlties nobalsot elektroniski par 158. šķiet, kolēģi tā vēlējās. Labi, balsojam elektroniski par 158. This is where some groups swap sides again. Uh. Dažas grupas te maina nometnes. 23 nobalsoja par, 19 pret. Pieņemts. Divdesmit piektais apsvērums, 159. grozījums, kas par, pret, Es tiešām nezinu, kāds ir rezultāts. Nobalsojam elektronis par 159. Um, uh, and that's rejected. But I... 5 par 41 pret, nu, bet jums tad ir augstāk jāceļ roku, savādāk es nesaprotu, kā jūs balsojat. 160. kas par? Pret? Atturas? Man nu, liekas, ka ir noraidīts, bet labāk tomēr pārbaudīt, jo es jau divreiz kļūdījos. Sākam balsot elektroniski. Yeah, well, yeah. Somebody's bothered to put an amendment in. We're voting it. Right. Uh, and that's rejected. 21 in favor and 20... Noraidīts 21 par, 24 pret. 161 par, pret, atturas, pieņemts. 163 par, pret, atturas, pieņemts. 160. If all kinds of things are adopted. 164. tomēr atkrīt, jo nobalsojam par citiem grozījumiem. 163. šo mēs pieņēmām, līdz ar to 164. atkrīt. Un 162. tāpat. 165. kas par pret atturas noraidīts. 168 is next because it was rejected. Uh, 168. 168 par, pret, atturas noraidīts. 169 par, pret, atturas noraidīts. 170 par, pret, atturas. Pārbaudīsim, nobalsojam elektroniski par 170. François.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 Okay, that's fine. No. no. So we just just just cross cross checking on the uh, logic of the message. Mēs tikai vēl veicam dubultu pārbaudu, saka priekšsēdētāji. 171. grozījums. Tomēr tas atkrīt, jo pieņēmām N kompromisu. 174. 175. Vai tie atkrīt, vai par tiem tomēr jābalso?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 noraidīts 181. kas par pret atturas pieņemts. 9. grozījums atkrīt 182. kas par pret atturas pieņemts. 183. par pret atturas pieņemts. 184. par pret atturas noraidīts. 185. par pret atturas pieņemts. 186. par pret atturas noraidīts. 187. par pret atturas pieņemts. 10. par pret atturas pieņemts. Vairāk grozījumu atkrīt. 12. par pret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 pret atturas pieņemts, 203. par pret atturas pieņemts, 204. par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par eh, visu grozīto tekstu un darīsim to elektroniski. Sākam balsot. That's 36 in favor, 5. 36 par, 5 pret pieņemts. Tomēr 38 pārsāka priekšsēdētājs jau labojot. Trīs kolēģi atturējās. Tagad balsojam par uh, rezolūciju, par normatīvo rezolūciju. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 37 kolēģi bija par, 5 pret, 4 atturējās. Pieņemta. Okay. So that's that. Labi, šo būtu pabeiguši. Bet mums ir vēl druscītiņ kaut kas palicis pāri, kas ir direktīva īs. Balsošanas saraksts kompromiss A, kas pār pretatūras pieņemts, B, e, otrais grozījums, kas pār Tātad otrais grozījums par direktīvu. Right, oh, against abstentions. Pretaturs pieņemts. Desmitais grozījums par pretaturs pieņemts. Kompromiss B par pretaturs pieņemts. Divpadsmitais grozījums par pretaturs pieņemts. Ceturtais grozījums par pretaturs pieņemts pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Trīspadsmitais grozījums par pret atturas noraidīts. Kompromiss C par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts. Balsojam par visu tekstu ar grozījumiem. One more to vote. Has everybody voted? Ja visi nobalsojuši, beidzam balsot 39 par, 3 pret, 4 atturējušies un par normatīvo rezolūciju. Vēl trīs nav nobalsojuši, vēl viens nav nobalsojis. Beidzam balsot. 38 par, 3 pret, 4 atturējušies. <laughs> okay, well done, Leonardo. Lieliski pastrādāts, Leonardo. Vai vēlies apstiprināt, ka vēlies iesaistīties sarunās pirma, par, pirma, par vienošanos pirmajā lasījumā. Jā, paldies priekšsēdētājas kundze. Mēs varētu sākt sarunas nekavējoties, taču vēlētos izmantot šo iespēju un pateikties visiem kolēģiem, īpaši ēnu referentiem un viņu asistentiem. Īpaši vēlos minēt Miguelu Portašu, mēs kopā iesākām šo darbu un kopā mēs to arī pabeidzām. Vēlos pateikties arī sekretariātam Klēru un, Klērē un Fransuā par kompetenci, par pacietību. Protams, ka vēl ir atlicis daudz darāmā, taču tas, ko mēs esam izdarījuši līdz šim, ir labs sākums. Paldies! Liels paldies! Ja nav iebildumu, tad saskaņā ar standarta procedūru nozīmēsim galveno referentu un ēnu referentus. Mandāts būs tātad šis te ziņojums, par ko mēs tikko nobalsojām, un kā parasti mm, tiks ziņots komitejā un koordinātoriem. un jebkurā gadījumā mēs, protams, neturam eh, noslēpumā tos, kas šeit notiek. Tālāk pāriem pie 14. punkta pie Eiropas statistikas programmas 2013. un 2017. gadam. Vai esam gatavi? Pirmais grozījums - budžeta grupas atzinums par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturs pieņemts. Grozī, tātad nodarbinātības pirmais par pret atturs pieņemts. Budžets 3 par pret atturas. Šķiet, ka noraidīts. Nodarbinātības komitejas otrais par pret atturas pieņemts budžets 4 par pret atturas noraidīts, 10. grozījums par pret atturas pieņemts, budžets 5 par pret atturas pieņemts, nodarbinātība 3 par pret atturas pieņemts. Kompromisā par pret atturas pieņemts. Sestais grozījums, tas nav savietojams ar uh, eh, 11. Tad, tad ceturtais grozījums, nodarbinātība 4 par pret atturas pieņemts. Nodarbinātība 5 par pret atturas. Atturas. Šķiet, ka pieņemts. Pārbaudīšu. Nu, jūs ļoti pasīvi ceļat eh, rokas, īpaši alda grupa. Laikam tas notiek slepeni. Right. Visi nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. 25 pret 18. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss C trīs daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā par pret atturas pieņemts, trešā daļa par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Aldas multiskais A grozījums par pret atturas pieņemts. Nodarbinātība 6 par pret atturas pieņemts. Kompromiss D par pret pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts, 13. grozījums par pret atturas pieņemts, 14. par pret atturas pieņemts, 15. par pret atturas pieņemts, 7. par pret atturas pieņemts, Un kas mums notika ar piekto grozījumu, jo 18. ar to nav savietojams. Astoņpadsmitais grozījums par pret atturs pieņemts. Piektais atkrīt, sešpadsmitais par pret atturs pieņemts. 18. 8. grozījums par pret atturas pieņemts, 19. par pret atturas pieņemts, 9. grozījums par pret atturas pieņemts, kompromisē e par pret atturas pieņemts, 17. grozījums par pret atturas pieņemts, 22. par pret atturas pieņemts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 pārbaudīsim budžeta komitejas 18. grozījumu elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss H pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 19. grozījums par pret atturas pieņemts, 11. par pret atturas pieņemts. Kompromiss 1, uh, I, es atvainojos, par pret atturas pieņemts. Un tagad arī nobalsojam par mutisko grozījumu no ECR, tātad kas par pret pret, atturas, nu ļoti tu izskatās balsojums. Pārbaudīsim elektroniski ECR mutisko grozījumu. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 21 par 22 pret. Ir otrs Mutiskais grozījums no ECR, tātad kas par, pret. Nesaprotu, kā balsot tautas partija. Pārbaudam elektroniski, tātad mutiskais grozījums C. Balsojam. Uh, and that's carried 26. Pieņemts 26 par un 18 pret. 29. grozījums par pret atturas noraidīts, 30. par pret atturas pieņemts, 20. par pret atturas pieņemts, mutiskais grozījums D par pret atturas pieņemts, 8, 31. grozījums par pret atturas pieņemts, 9. grozījums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 pārbaudīsim 15. elektroniski, jo kaut kā slinki jūs, kolēģi, ceļat rokas. Vai visi jau nobalsojuši? Pieņemts. 24 par 19 pret, 16 grozījums par, pret, atturas pieņemts, 35 par, pret, atturas pieņemts.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 atturas. Pārbaudīsim elektroniski 21. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 23 pret 20. 24. par. Pret. Atturas. Pārbaudām 24. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņēmts ar tādu pašu balsu pārsvaru. 25. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 22. par. Pret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 atturas noraidīts. 28. par. Pārbaudīsim 41. Izskatījās, ka trīs grupas ir pret. Grūti redzēt. Pieņemts ar vienas balss pārsvaru. 28. par pret atturas pieņemts. 42. par pret atturas pieņemts. 29. par pret atturas pieņemts. 43. par pret Es neredzu, kā balso uh, sociālistu grupa. Uh, Tātad lūdzu, celiet rokas. 43. par, pret, atturas, pieņemts. 30. par, pret, atturas, pieņemts. 31. par, pret, atturas, pieņemts. 44. par, pret, atturas, pieņemts. 45. par, pret, atturas, pieņemts.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 Oh dear. I can never see how Aldi are voting. This is my problem. Un Alda vispār es neredzu, kā viņi tur balso. Būtu jauki, ja al, vairāk Aldas locekļi celtu rokas. Tātad 35. par pret atturs pieņemts, 46. par pret atturs pieņemts.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 Un tagad balsosim par visu tekstu ar grozījumiem elektroniski. Visi nobalsoja, 43 par, neviens nav atturējies, neviens nav balsojis pret un par normatīvo rezolūciju. Turpiniet lūdzu balsot, mēs aizsākam jaunu vienprātības tradīciju. Lūdzu, spiediet balsošanas iekārtu pogas. Četri cilvēki vēl nav nobalsojuši. Es tūlīt beigšu balsojumu. Nu, beidzam balsot. 40 par un neviens nav pret vai atturējies. Referenta kungs, vai vēlties izteikties par vienošanos pirmajā lasījumā? Yeah, Jā, es varu apstiprināt, ka būs vienošanās pirmajā lasījumā. Ļoti labi. Kā parasti sārunu komandā ietilps eh, komitejas vadītāji, referents, ēnu referenti. Un mēs noteikti ziņosim koordinatoriem un ekonu komiteju par to, kā mums veiksies šajā sarunā. Kā jau tas parasti tiek darīts? Šarun, man jautājums. Tad, kad notiek desmit paralēli trialogi, es atvainojos, nedzirdu jūs uzlikšu austiņas. Jā, jautājums tāds. Tad, ja notiek desmit Eh, trialogi vienlaikus un visos esam guvuši virsroku, vai 11 dabonam pa brīvu. Nu jā, tā ir, pērkam 10 un 1 dabonam pa brīvu. Tas tāpat kā eiro monētas, kuras pamet gaisā un tad redz, kas sanāk. Man šķiet, es jūs ilgi neredzēšu, vienīgi tos, kas trialogā iestā, piedalās. Pāriem pienākamā darba kārtības punkta, pavisam atšķirīga lieta. Ak, kā te zināt, kas tas tāds ir? Ak, jā, runa ir par finanšu pārskatiem. Te ir tik ļoti daudz balsošanas sarakstu, ka man viss ir sajūtas. Tātad runa par Valfa Klīnca ziņojumu par atzinumu. Pirmais grozījums ir atcelts. Septītais grozījums, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums, kurš par? Pret, atturas, pieņemts pieņemts. 49. kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 49. grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 50. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Man liekas, ka noraidīts ar tādu pašu balstu vairākumu. Ja vēlaties, tad pārbaudīsim elektroniski. Tātad 50. grozījums. Tomēr pieņemts. Mēģināsim vēlreiz pārbaudīt šo te balsojumu par 50. grozījumu, jo ģenerālsekretārs pārāk ātri noslēdz balsošanas iekārtu. Balsojam lūdzu vēlreiz par 50. Balsojiet, balsojiet, spiediet pogas. Keep voting with two more to vote. Vēl diviem jānobalso. Varbūt jūs negribat, bet jums vienalga jābalso. Beidzam balsot. Un tomēr pieņemts ar vienas balsts pārsvaru. 51. grozījums. Kurš par? Pret? Vai sociālisti arī lūdzu varētu celt rokas savādāk, es nesaprotu, kas notiek. Kas ir pār 51. pret, atturas, pieņemts. 52. Kurš par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski. 52. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 53. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 54. Kurš par? Pret? atturas, šķiet noraidīts. Bet pārbaudīsim elektroniski lūdzu. 54. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 17 balsoja par, 22 pret. Noraidīts. Devītais grozījums, kurš par, pret, Atturs pieņemts. 55. Kurš par? Pret. Atturs noraidīts. Kompromiss A. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 11. grozījums. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 12. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 56. Kurš par? Pret. Atturs. Noraidīts. 57. Kurš par? Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par 57. grozījumu. Lūdzu, sākam balsot. Has every voted? Vai visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 11 par 25 pret. 58. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 61. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 62. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 13. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 14. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 15. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 63. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 16. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 64. kurš par, pret, atturas, pieņemts.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 noraidīts. 69. kurš par pret atturas grozījums pieņemts. 70. kurš par pret atturas pieņemts. 71. kurš par pret atturas pieņemts. 74. kurš par Es atvainojos, tas atkrīt. 73. kurš par pret atturas pieņemts. 75. kurš par pret atturas pieņemts. 78. Es atvainoju, 77. saka priekšsādātāji. Tas atkrīt, tomēr 78. kurš par pret atturas pieņemts. 79. kurš par pret atturas noraidīts. 80. kurš par pret atturas pieņemts pieņemts. Kompromiss B, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss C divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas. Man šķiet otrā daļa noraidīta, bet labāk pārbaudīsim elektroniski. Vai viss ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. Kompromisa otrā daļa tiešām noraidīta ar 18 balsīm par 20 pret. Tādā gadījumā jābalso par kompromisu D. Kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss E. Kurš par, pret, atturas, pieņemts. 117. grozījums, kurš par pret atturas. Es nesaprotu, ko dara EKR. 117. grozījums, vai jūs esat par pret atturas? Vienāk neko nesaprotu. Pārbaudīsim elektroniski. 117. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 118. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 119. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 120. Kompromiss F, kurš par pret atturas pieņemts. 140. grozījums. Kurš par pret atturas. Man šķiet, ka pieņemts, bet neesmu pārliecināta, tādēļ pārbaudīsim elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 141. Nē, tas ir vienāds ar 140, par to nebalsosim. 144. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 146. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 149. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 152. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 158. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss G, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 173. kurš par pret atturas pieņemts. 174. kurš par pret. Nē, šis grozījums atkrīt, saka priekšsādātāji. 87. kurš par pret atturas pieņemts. 100. 176. kurš par pret atturas pieņemts. 177. kurš par pret atturas pieņemts. 179. kurš par pret atturas noraidīts. 180. kurš par pret atturas noraidīts. Kompromiss H, kurš par pret atturas noraidīts pieņemts. 25. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 26. kurš par, pret, atturas. Šķiet, ka būs jāpārbauda elektroniski. 26. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 27. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 28. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 29. kurš par, pret, atturas noraidīts. Trešais, kurš par pret atturas pieņemts. Ceturtais, kurš par pret atturas pieņemts. Trīsdesmitais, kurš par pret atturas noraidīts. Trīsdesmit pirmais, kurš par pret atturas pieņemts Es nezinu, kā sociālisti izturās pret šo grozījumu. Varbūt pārbaudīsim elektroniski. 31. grozījums. Vai visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. Grozījums noraidīts ar vienas balss pārsvaru. Kompromiss I, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss J, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss K, kurš par, pret, atturas pieņemts. Balsojam par visu tekstu kopumā ar grozījumiem, lūdzu elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. 35 nobalsoja par, 4 atturējās un neviens nebalsoja pret. Sveicu! Wolf. Esmu ļoti gandarīta, ka tas nozīmē, ka nebūs trialoga par šo jautājumu. Mums ir jābalso par vēl vienu tekstu. Okay. So this is Sirpas. Par Sirpas atzinumu par atklātības prasību saskaņošanu. 22. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 23. kurš par, pret, atturas noraidīts. 25. kurš par pret atturas noraidīts. 24. kurš par pret atturas noraidīts. 26. kurš par pret atturas pieņemts. 27. kurš par pret atturas noraidīts. 28. kurš par pret atturas atturas noraidīts. 29. kurš par pret atturas pieņemts. 30. kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss A, kurš par pret atturas pieņemts. 32. kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss B, pirmā daļa, kurš par, kurš pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kurš par kurš pret, kurš atturas, noraidīta. Pārbaudīsim tomēr elektroniski. Kompromiss B, otrā daļa. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Tad beidzam balsot. Šī otrā daļa ir noraidīta. 17 balsoja par, 20 pret. Acīm redzot, tas saskan arī ar iepriekšējiem balsojumiem. 45. grozījums. Kopā ar 48 un 47 balsosim. Kur ir par šiem trim grozījumiem? Kas pret? Kas atturas? Šie trīs grozījumi ir pieņemti. Trešais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 48. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 49. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Ceturtais grozījums, kurš par, pret, atturs. Es atvainojos, ka priekšsēdētājs šis grozījums atkrīt. 50. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 51. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 52. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 53. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 50, no 54. līdz 57. grozījumam blokā, kuri par, pret, atturas par šiem grozījumiem, visi noraidīti. 58. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 59. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 60. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Šim grozījumam nāk klāt mutiskais grozījums, kurš aicina eh, aizstāt vārdu platformu ar piekļuvas punktu, kurš ir par šo mutisko grozījumu, kurš pret, kurš atturs, arī mutiskais grozījums pieņemts. 61. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 62. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 63. kurš par, Tas ir mutiskais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Kompromiss C. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 65. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Sestais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Septītais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Astotais, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss D, kurš par pret atturas pieņemts. Devīpadsmitais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Divdesmitais, kurš par pret atturas noraidīts. 21. kurš par pret Es nezinu, kā sociālisti balsoja par šo te 21. grozīmu. Jūs balsojat par? Tādā gadījumā pieņemts. Tagad balsosim par visu atzinumu, kopumu, atzinumu tekstu kopumā ar grozījumiem. Elektroniski. Jā, esat nobalsojuši. Tad beidzam balsot. 34 nobalsoja par, 1 pret, 3 atturējās. Paldies! Apsveicu jūs visus! Nekāda cita jautājuma man nav, kurus es gribētu šeit ierosināt. Nākamā komitejas sēde notiks pirmdien, 25. jūnijā. Paldies par uzmanību. Ar labvakar.